komisāru, tātad no 9.30 līdz 12.30 e, šajā telpā. Un kā parasti, tātad 10% NV jautājumu. Un e, jūs visi arī esat aicināti piedalīties e, Tātad 30. maijā ir pacientu drošības pasākums un no 15. līdz 18. Un piedalīsies Zomers kundze, Rosija kungs, Tēlers kundze, tie ir mūsu referenti. 18. jūnijā no 15. līdz 17. Kris Dēvis aicina uz uzklausīšanu par uh, oglekļa piesaistu un uzglabāšanu. 18. jūnijā būs uh, pasākums par pārtiks produktu krīzi. Mēs vēl nezinām, kurā zālē tas notiks. 19. jūnijā būs uh, uzklausīšana par imunizāciju, uh, 3G2. Uh, un tas sāksies 15. Runājot par trilogiem, ir notikusi vesela virkne trilogu par CO2 emo, emisijām. Tomas Ulmers ir referents un trilogs not, notika 22. maijā un nākamais notiks 3. jūnijā. pats biju arī e, referents e, par kādu jautājumu, par kur notika trialogs, un trialogs e, ilga vien 20-25 minūtes, un mēs, nu, gandrīz uzstādījām rekordu šajā ziņā, bet tas nebija nekas pārsteidzošs, jo kolēģi bija vienas prātis tālāk par pārstrādi. 27. maijā bija trialogs, un trešais trialogs notiks 17. jūnijā. Un tāpat ir e, paredzētas arī trialogs par septīto uh, pamatprogrammu, vidas pamatprogrammu. Man ir jāpaziņo arī, kas bēdīgāks, Džo Fārmens, britu zinātnieks. Ir uh, aizgājis mūžībā. Un šīs tā tad ir bēdīgas ziņas. Tālāk ķeramies pie trešā darba kārtības punkta 20. 21. mārta sēžu protokola, 28. mārta protokola, 24. 25. aprīļa un 6. un 7. māja sanāksim protokoli. Ja kolēģiem nav nekādu iebildumu, esam šos protokolus pieņēmuši. Un tagad eh, varam ķerties pie 4. darba kārtības punkta, tās ir debates Rīsas ziņojums un nekavējoties došu vārdu arī mūsu referentē lūdzu. Merci, Monsieur le Président. Euh, dans les grandes lignes, alors. Euh... Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, ļoti ceru, ka eh, šī ir eh, pēdējā sadaļa, teiksim, mūsu darbā pie šī jautājuma un jaunā eh, regula. Eiropas eh, Tautas partija eh, panāca vienošanos ar padomi pagājušā gada novembrī, un pēdējais trialogs beidzās tiešām ļoti agrā rīta stundā. Uh, un jāsaka, ļoti daudz cilvēku tur piedalījās kā aktīvi mediātori. Otrs nākamais svarīgais datums bija um, teksta pieņemšana mūsu komitejā decembrī un otrā lasījuma procedūra sākās aprīlī. Tātad iet uh, runa par um, cilvēkiem, uh, kam ir nepieciešama īpaša uzraudzība slimnīcās, uh, iet runa par pāragri dzimušiem zīdaiņiem, kuriem ir nepieciešama ilgtermiņa aprūpe, um, tāpat bērniem jaunākiem, kas ir par trim gadiem, kam ir nepieciešama uh, īpaša pārtika. Un tagad eh, viņi tiks iekļauti šīs eh, regulas eh, darbības jomā. Un, un tas ir iekļauts arī normās attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu norādēm, kas ir uz uh, produktiem. Katrā ziņā daudzas lietas ir atrisinātas arī ar kompromisu piedāvājumiem. Gribētu īpaši parunāt par mārķēšanu, jo uh, mēs uzskatām, ka uh, aizliegums neiekļaut bērnu attēlus vai idealizēt produktu lietošanu es domāju, ka tas ir eh, ļoti būtisks eh, sasniegums. Tāpat eh, mēs esam ļoti uzmanīgi par to, lai maksimālais atliek līmenis tiktu noteikts zemākajā iespējamajā līmenī. Tāpat arī, lai tas attiektos uz endokrīno sistēmu ietekmējošām vielām. Jāsaka, ka mums tiešām ir izdevies mūsu darbības rezultātā panākt to, ka tiek ieviestas eh, ļoti striktas prasības attiecībā uz pesticīdu klātbūtni produktos. Es gribētu aicināt mans kolēģus eh, atbalstīt šo izcilo vienošanos, kas tika panākt ar padomi un noraidīt sešas grozījumus, ko ierosinājusi brīvās demokrā, Eiropas brīvās demokrāti, brīvo demokrātu grupa. Uh, Un jāsaka, ka es gribētu noteikti pateikties eh, visiem par ieguldījumu šajā darbā, ieskaitot, protams, arī sekretariātu. Un gribētu jums atgādināt, ka mūsu vēstījums ir visai vienkārši. Tas ir zīdaiņiem un smagi slimi cilvēki ir visām cita lieta nekā ierīnas patērētāji. Paldies! Paldies! Tagad sāksim diskusijas, dosim vārdu ēnu referentiem. Ester de Lange, lūdzu. Yes, Mr. Chairman, but I think we can be very short. Jā, priekšsēdētāji, bet es domāju, ka mēs eh, izdarījām mājas darbu, mēs panācām vienošanos ar padomi. Mūsu priekšlikums ir eh, pieņemt šo tekstu eh, otrā lasījumā pašā sākumā. Un mēs panācām šo vienošanos jau pagājušā gada beigās. Varbūt komisijas pārstāvjiem būtu būtu ne, nepieciešams izvērtēt vienošanos, kas tika panākt par gluteīnu. Un eh, jāsaka, ka šīs normas vairs nav iekļautas īpašajā likumdošanā, bet šīs normas uh, nosaka uh, informāciju, kas ir jāuzrāda patērētājiem. Bet mēs esam panākuši vienošanos gan ar padomi, gan komisiju, ka praksē nekas nemainās, lai arī pārtika cilvēkiem ar uh, gluteīnu nepanesamību tiks regulēta nevis ar īpašās pārtikas regulu, bet ar uh, bet, bet tiks uh, regulā, regulēta ar regulu, kas nosaka uh, Um, to informāciju, kas marķējumā jāuzrāda patērētājiem. Un es domāju, tas noteikti nāks par labu šai īpašajai cilvēku grupai. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu komisijai. Paldies, priekšsēdētājs. Noteikti gribētu pateikties referentes kundzei Rīsas kundzei, kā arī ēnu referentiem par uh, viņu izrādīto entuziasmu. Jāsaka, ka tiešām tas ir ļoti tāds ambiciozs uh, priekšlikums un mēs tāpat arī noteikti gribētu saglabāt visus tos svarīgos elementus, uh, kas ir svarīgi īpašajām cilvēku grupām. Uh, Eh, protams, mēs arī identificējām šo jautājumu ar lipekli vai glutēnu. Mums bija tiešām eh, ļoti tādas dedzīgas debatas par to. Un eh, mēs izmantojām deleģētos aktus, lai īstenotu to, kas ir atrunāts um, likumdošanā par uh, patērētāju aizsardzību, bet es domāju, ka mums uh, nebūs nekādas uh, problēmas ar apzīmējumiem, nesatur līpekli vai ļo, ar ļoti zemu līpekļu saturu. Es domāju, ka iznākums būs ļoti pozitīvs un gribu visiem pateikties par sadarbību. Paldies! Tagad došu vārdu jautājumu jautājumu uzdošanai Langskundzei. Jā, es pilnībā piekrītu, ko jūs teicāt, bet Eiropas brīvo demokrātu grupa iesniedz šos sešus grozījumus, kas tika pieminēti, un uh, es domāju, ka tie ir jautājumi, ko vajadzētu uzdot viņiem. Mums nav debatas jāatsāk no uh, jauna. FD šodien nav pārstāvēta, tādēļ tagad došu vārdu atkal referentē, lūdzu. Pour moi, c'est bon. <laughs> Mm, paldies, nē, man viss kārtībā, es piekrītu, jā. Labi, turpinām darbu. Šodien ir balsošana. Sāksim balsot 15.00. Mūsu programma ir visai uh, pilna, tādēļ ierodieties lūdzu laicīgi, lai mēs visu varam paspēt paveikt. Tagad nākamais darba kārtības punkts medicīnas ierīces un referenti ir Dagmāra Rota Bērente. Un īstenībā viņas dēļ mums tagad uz galda ir tik liels papīru kaudzes. Eh, tur ir iesniegts eh, liels grozījumu skaits, un pēc tam būs arī Sastais darba kārtības punkts par in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm. Bet eh, pirmā uzstāsies Dagmāra Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, īstenībā tā nav mana vaina, ka uz jūsu galdiem atrodas tik liels papīra kaudzes. Es sagatavoju tikai 144 grozījumus, tie bija ļoti pietucīgi. Nu, šis skaitlis patiešām nav liels, bet 760 grozījumus iesniedz kolēģi, un tas pierāda, ka šis jautājums ir ļoti, ļoti svarīgs. Nu, pat Mm, tikās ēnu referenti, viņi satikās jau astoņos no rīta, man ļoti pievilcīgi šķiet tas, ka ieradās pilnīgi visi ēnu referenti, jā, astoņi no rīta nav tas labākais laiks, kad tikties skatos, ka kādi divi ēnu referenti ir ieradušies, un es uh, ceru, ka pārējie žigli ieradīsies no pārējām, no otras zāles, kur mēs tikāmies pirms tam. Es tikai gribēju dažos vārdos pateikt, ka ir trīs ļoti ietilpīgi e, darba kārtības punkti, un tie ir ļoti nopietni jautājumi, ko arī pierāda lielais grozījums skaits, proti par medicīnas uh, ierīču. Uh, iekļaušanu tirgū. Es esmu pierādījusi, eh, piedāvājusi tādas eh, atļauju izsniegšanas procedūras, gan centralizētas, gan decentralizētas. Ir kolēģi, kam šāda pieeja ir paprātām, citiem atkal nē. Mums ir jāsaprot, kādus kompromisus ir iespējams kaldināt kopīgi ar komisiju, lai parūpētos, lai galvenais eh, jomā strādājošo bauslis būtu tieši pacienta drošība un lai tirgū tiktu piedāvāts tādas ierīces, kas ir pār pārbaudītas un drošas. Mēs te nerunājam tikai par klīniskajiem datiem, bet arī par izsakojamību, protams, ir jāveic arī pētījumi, citreiz šīs ierieces tiek implantētas, tādēļ kontrolē ir jābūt ārkārtīgi, ārkārtīgi pamatīgai. Ir arī inovatīvi, inovatīvas ierīces, un Daži kolēģi pat šeit runā par B2 kategorijas uh, uh, ierīcēm, kas paliek uh, pacienta ķermenī, kas tiek implantētas, un ir arī tādas ierīces, kas netiek implantētas, bet varbūt tās var ievadīt ar injekcijas palīdzību, vai tās netiek ievadītas pacienta ķermenī, bet tiek ievadītas kādas vielas. Es patiešām ceru, ka mēs varēsim uh, atrast kādu kompromisu. Pagaidām gan neesmu par to pārliecināta, jo ir uh, politiskās grupas, uh, kas mēģina uh, izveidot tādas ļoti stingras pozīcijas, un atkal ir citi, kas uh, vēlas kaut ko pilnīgi pretēji, bet es domāju, ka es strādāšu vajag sviedros, lai mēs varētu rast vienošanos, protams, arī ar komisiju tā skaitā. Uh, Un mēs eh, esam paredzējuši darboties ļoti eh, žigli. Un eh, kolēģi, kas strādā pie tehniskajiem parametriem, tiksies vai nu šīs nedēļas beigās, vai nākamās nedēļas sākumā, lai mēs jau nākam trešdien varētu organizēt ēnu referentu tikšanos. Priekšsēdētā ir vēl divi citi jautājumi. Tātad pārstrādāšana ir iesniegt 25 grozījumi no 50. līdz 63. lapusēji. Jāsaka, šī arī ir nopietna problēma. Komisija ir paredzējusi, ka viss, kas tiks pārstrādāts, eh, eh, ir eh, ka šie, attiecībā šīm ierīcēm ir jāpalīdz eh, īpaša eh, atbildība, atskaitība, bet ir arī tādi produkti, kas ir vienreizējas eh, izmantošanas programma, bet produkti, bet tie, diemžēl, tiek pārstrādāti. Un, ja mēs runājam par vienreizēju lietošanu, tad vai patiešām šis princips tiek ievērots vai nē, un ja šie produkti ierīces tiek izmantots otrais, tad kādēļ tas tā notiek? Mēs mēģinām šajā juceklī ieviest lielāku skaidrību, lai paši ražotāji norādītu uz produktiem, ka tie ir izmantojami tikai vienreiz, un ja, piemēram, tie tiks izmantot atkārtot, tas var radīt risku pacientu veselībai. Un, protams, ja šie produkti tiek izmantot atkārtot, tad nedrīkst tos marķēt kā vienreizējas izmantošanas produktus. Ir iesniegti daudzi grozījumi tie aptver tādu ļoti, ļoti plašu spektru, runājot par vienreizēju izmantošanu, arī par citiem principiem ir grūzījumi, kurus es gluži vienkārši nesaprotu. Tiek runāts arī par to, ka jābūt stingrākam reglamentam par ierīču izmantošanu slimnīcās un tiek domāts arī par tādu, par tādu sarakstu sastādīšanu, kurā iekļaut produktus, kas nav uh, pārstrādājumi, kas nav izmantojami vairākas reizes, un ir arī uh, iestādes, kas ir jāinformē. Ir iesniegt vairāki grozījumi no 481. līdz uh, 563. Kaut kur uh, 49. 50. lapusē tos var atrast visi ēnu referenti un tikai ēnu referenti iesniedz grozījumus tieši par šo principu. Es redzu, ka visi kolēģi nav vienis prātis, bet mēs tomēr eh, varam vienoties par to, ka šīm iestādēm ir jābūt eh, vairāk kontrolētām. Nu, es nezinu, vai eh, varu to uzskatīt tieši par eh, visas grupas vai par referents pozīciju. Bet, ja mēs runājam par šīm iestādēm, tās būs ļoti atšķirīgas, ņemot vērā to, kādi uzdevumi tām ir jāveic. Domāju, ka tām ir ļoti atšķirīgi pienākumi, eh, ņemot vērā to, kādu produktu tiek izmantot, vai A1 eh, klases produktu, vai B2 klases produktu, vai kādi citi. Es uzskatu, ja nebūs centralizētas autorizācijas procedūras, uh, Es ceru, ka par tādu vienosimies, bet ja galu galā mēs par to nevienosimies, mums vajadzēs šo kontrolas iestāžu uh, kvalitāti jāpaukstina un jāparūpējas, lai uh, šajās iestādēs strādātu uh, arī regulāri kāds, piemēram, farmaceits, ārsts, medicīnas inženieri. Uh, Un nevarēs būt tā, ka, piemēram, eh, eh, šos pakalpojumus veiks kāds ārpakalpojums sniedzējs, un tur vienā iestādē būs ārsts, citā iestādē kāds inženieris, un tad būs eh, pārāk liels jūceklis. Un ja būs iespējams veikt ārpakalpojumu, tad mums ļoti skaidri ir jāatrunā, kādas kompetences būs iestādē, kas piedāvās ārpakalpojumu. Situācijai jābūt daudz, daudz caurskatāmākai. Esmu to arī norādījis savos grozījumos. Daži grozījumi arī ar to satra, sasaucas. Kontrols mehānisms bija ļoti svarīgs, daudzi kolēģi iesniedz grozījumus tieši par to un arī par šīm kontrols iestādēm. Priekšsēdētāji Tās ir trīs lielākās eh, tematiskās daļas eh, - tātad pārstrādāšana, piekļūšana tirgumu, eh, autorizācija un kontrols iestādes. Ceru, ka mēs patiešām varēsim atrast kompromisus. Protams, ir jāvienojas pilnīgi visām pusēm. Esmu gatava strādāt pie kompromisiem pēc labākās sirdsapziņas, bet man ir jāatzīmē ka mums galu galā uh, ir uh, jācenšas uzlabot uh, pacientu drošība. Mēs nerunējam tikai par ārstiem, mēs runājam arī par pacientu organizācijām un ir jābūt izvērtējumam, ir jābūt klīniskajiem datiem, uh, datu bankām. Ir jābūt eh, arī atrunātai piekļuvai tirgumu un ceru, ka mēs eh, varēsim atrast kompromisu. Esmu arī sazinājusies ar komisiju. Ja mēs grozīsim komisijas priekšlikumu par eh, piekļuvi tirgumu, tad komisija varētu mūs atbalstīt. Varbūt, ka es nevarēšu būt tik ambiciozs, kā sākotnēji vēlējos, bet, nu, esmu gatava uh, kaldināt kompromisus un ja komisija mums varētu piedāvāt kādu citu uh, procedūru runājot par uh, ierīču ienākšanu tirgū, vai tie ir A1 vai B2 klases instrumenti. Priekšstādātāji esmu ļoti pārsteigta, ka jūs man nepārtraucat un uh, neizslēdzat man mikrofonu. Tas bija ļoti laipni no jums un ar prieku uzklausīšu komisiju un kolēģis. Jā, nu. Tas notiek eh, tikai vienreiz. Eh, jūs tādu risku varat uzņemties tikai vienreiz mūžā, kad jūs pārtraucat referenti. Un uh, mums noteikti vajadzētu uh, rūpēties par to, lai mēs varētu uh, iekļauties sev atvēlētā laikā, jo ir arī jādiskutē par līzes ziņojumu. Es došu katram vārdu apmēram uz četrām minūtēm, un pirmā ir Magīnes skundze, FTP e grupas vārdā. Chairman, um... Paldies priekšsēdētāji, mums bija brokastu sanāksme bez brokastēm. Tā izrādījās ļoti produktīva, un tādēļ gribētu pateikties referentē par to. Jā, es paēdu brokastis pa ceļam uz šo sanāksmi. Uh, bet jāsaka, ka ir daži punkti, ko es gribētu paturpināt. Vispirms jau par šo labo gribu. Jā, mēs tiešām uzskatām, ka pacientu drošība ir mūsu galvenā prioritāte, un mēs eh, redzam, ka tirgu grib ienākt arī jauni produkti. Tādēļ mēs uzskatām par savu pienākumu eh, sakot šo produktu kvalitātei. Tālāk par kompromisu. Dažviet, protams, tas nebūs iespējams, un man šķiet, ka tā stratēģija, par ko vienojāmies šorīt no rīta, eh, būtu pati efektīva efektīvākā. Tas nozīmē, ka daudz jautājumus eh, atrisināt vispirms tehniskajā līmenī un politiskajā līmenī risināt tikai tos, kas ir ļoti sarežģīti. Tālāk par uh, um, uzraudzības un reģistrācijas iestāžu darbinieku kvalificēšanu un šī struktūra uzveidošanu, es domāju, tas ir ļoti svarīgi, jo mums ļoti svarīgi ir uzraudzība tad, kad produkti jau ir nonākuši tirgu un jāskatās uh, kā, par kādiem uh, m, pārkāpumiem vai negadījumiem tiek ziņots uh, kas ir noticis ar produktu un tā tālāk. Tā kā papildus es noteikti ietaupīju laiku jums priekšsētāji pāriem runātājiem. Jā, ļoti jauki, paldies, un tagad došu vārdu Kalmerkungam no Aldas. Paldies, nu tas ir ļoti dāsni, ka mēs varam izteikties vesels četras minūtes. Tas ir kaut kas pilnīgi neierasts. Runājot par grozījumiem, domāju, ir iespējams vienoties par um, kompromisiem vismaz divās lielās jomās. Ir ļoti labi, ka esam vienojušies par to, eh, kā ir jādarbojas šīm reģistrācijas un kontrolas iestādēm, kā tās tiek uzraudzītas, un es domāju, ka lielais grozījums skaits pierāda, ka ir iespējams eh, patiešām vienoties par kompromisiem, bet ir jābūt piesardzīgiem. Mums nevajadzētu pārāk eh, cīnīties par dažādām detaļām, un to mēs pat komitejā nevarēsim atrisināt. Rodberens kundze, es neuzskatu, ka vajadzētu diktēt, ņemot vērā jūsu piemērus, ka šiem ekspertiem ir jābūt pieejamiem bez maza eh, visās dienakts stundā, visās dienakts stundās, un šis, šīs uzraudzības iestādes, piemēram, var uh, pieļaut uh, sirds stimulātoru un citu ierīču ienākšanu tirgu, un ja, piemēram, šim ekspertam būs visu laiku tikai jāpārbauda viena veida ierīces un instrumenti, es domāju, viņš būs ļoti bēdīgs, viņam tur būs visu laiku jāsēž savā kabinetā iestādē, viņam taču vajag arī apmainīties ar pieredzi, ar zināšanām, ir labi, ja viņš varētu uh, tālāk kvalificēties, uh, apgūt pieredzi universitātēs un citā vidē. Tālāk. Runājot par e, produktiem, kas jau tiek piedāvāti tirgu, par e, izsakojamību, tirgus e, uzraudzību, kā iegūt informāciju par dažādiem nepatīkamiem incidentiem. Ceru, ka mēs atradīsim kompromisus ļoti ātri. Domāju, ka kontrolēm ir jābūt daudz stingrākām, tām jānotiek biežāk, it sevišķi attiecībā uz produktu ražotājiem. Es domāju, ka tieši šajā jomā ir iespējams, um, iespējami dažādi pārkāpumi un ļaunprātīga izmantošana. Ja mēs runājam par centralizēto atļauju izsniegšanu, nezinu, vai par to mēs varēsim vienoties tik ātri. Ir ļoti žēl, ka mēs šeit nepiedāvājam tādus lietišķus argumentus, bet uh, vairāk iedziļāmies tādās maznozīmīgākās detaļās. ir jārunā par dažādiem incidentiem, kas ir notikuši ar medicīniskiem produktiem. Protams, centralizējot atļauju izsniegšanas procedūru, mēs to nevarēsim kaut kādā veidā uzlabot. Atceram, atcerēsimies krūšu implantātu skandālu Francijā. Ja mēs runāsim tikai par trešās klases produktiem un par to kvalificēšanu, tad ir jāatceras, ka krāpnieki vienmēr atradīs apvedceļus, un ja viņi gribēs krāpties un gribēs naudu iegūt nelikumīgā veidā, tad jau viņi atradīs metodus, kā piekrāpt gan šīs uzraudzības iestādes, gan visus pārējos. Tādēļ sistēmai ir jābūt spēcīgākai un ir jāuzstāda augstākas kvalitātes prasības. Es domāju, ka debatēs mēs pārāk maz uzmanības pievēršam tam, ka šādi incidenti nevienmēr ir saistāmi ar, ar ražotāju, ar produktu ražotāju bieži vien problēmas rodas īstenošanas procesā, tad, kad ārsts izmanto šos produktus vai ierīces, un, protams, arī pacientam ir jāuzņem sava atbildības daļa, piemēram, ja viņam tiek eh, implantēts, eh, implantēt mākslīgā gūžas locītavu. Tālāk, ja runājam par uh, vienreizējas izmantošanas produktiem, mēs par to varam runāt uh, vēl bezgalīgi ilgi un tā arī neko neatrisināt. Vajadzētu parūpēties, lai produkta ražotājs šo produktu pēc tam eh, arī pārstrādāt un tie, kas eh, izmanto šos produktus, uzņems atbildību par to, ko viņi ar šiem produktiem dara. Un produktu ražotājiem ir jāuzņems atbildība eh, par visu to, ko viņi ir atsolījuši. Uh, Tas attiecas gan uz produktu ražotājiem, gan uz pārstrādātājiem. Mēs nevaram eh, pieprasīt, eh, lai produktu ražotājs uzņemtos atbildību par to, ja, piemēram, slimnīcā tiek eh, pieņemts lēmums uz vietas pārstrādāt šos produktus vai izmantot tās atkārtot, lai gan tas nav bijis sākotnējais mērķis. Tādēļ, eh, ja mēs runājam, eh, vai eh, produkts ir jāmārķē, kā produkts vienreizē izmantošanai, nu beigās tas varbūt būs tāds ticības jautājums, ko mēs gal galā nevarēsim atrisināt. Bet mums ir jārunā par galvenajiem, galvenajiem jautājumiem, par kuriem gal galā ir jāatrod kompromis. Paldies, Mišela Rivazī. Merci, monsieur le président. Moi, je voudrais... Paldies. Es gribēju noskaidrot. Tātad par šiem izmēģinājumiem mums bija e, lēmums un mēs arī ar, kopā ar Ints skatījām direktīvu, tātad 703 šie e, implanti. Um, kas eh, tika ražoti lietojot industriālo eh, silikonu, eh, tika izlaisti esošajā sistēmā. Tā tad ir jāapskata, jāapskata sīkāk šī situācija. Šie implanti bija certificēti Vācijā, bija pārbaudīti, un pārbaudēs nekas neatklājās. Tas nozīmē, ka e, certificējušās iestādes negarantē pacientu drošību. Otrakārt, kad ASV pārtikas un e, narkotiku administrācija e, skatīja šo implantu lietu, tad viņi atteicās šos implantus ielaist tirgu. Tātad, kad šai e, pārtikas un zāļu aģentūrai kāds e, e, pras, lūdza pieeja tirgumu, tad viņi atteica un Francijā nereaģēja uz amerikāņu aģentūras brīdinājumiem. Tātad mums ir jānostiprina pārbaudas. Un runājot par ekspertiem, kā mēs eh, nodrošināsim šo ekspertu neatkarību, jo ekspertiem taču maksā ražotāji. Ir eh, jābūt eh, sabiedriskai iestādēji, eh, kas uzraug šīs pārbaudas. Un, protams, pārbaudas notika, bet tajās nekas netika atklāts. Bet Eh, nu, Marseļā, eh, ja būtu pārbaudīti šie ingredienti, tad varēja, varētu atklāt, ka faktiskais sastāvs neatbilst deklarētajam. Tā tad ir šeit jāaptur krāpšana. Eh, ir vēl viens gadījums. kad tika lietota Eiropas eh, Savienības eh, preču zīme, tātad slimnīcās eh, bija redzams, ka tā ir Eiropas prece, un nu, faktiski šeit ražotāji pieļāva krāpšanu, tātad certificējušās iestādes nav garantija pret krāpšanu. Mums ir vajadzīga atļauja, lai implanti varētu tikt tirgoti. Protams, ir arī liels risks un kurš maksās, ja e, kaut kas būs nepareizi. Protams, ka ne jau ražotājs, e, nodokļu maksātājs atkal maksās. Tā tad ir jābūt atļaujām un klīniskiem izmēģinājumiem pirms e, kaut kas tiek atļauts. Nu, cilvēki uh, saka, ka ražotājiem būšot jāpatērē laiks, bet nu kas ir divi, trīs mēneši salīdzinot ar kaitējumu pacientiem, kas saņem šo nekvalitatīvo implantu. Nu, cilvēki domā, ja ir kaut, ja tiks ievests cits process, tad nebūs vairs krāpšanas. Krāpšanas notiek katru dienu. Uh, un nevar būt certificējošās iestādes, kam maksā ražotājs. Un e, Marseļā e, tātad e, arī bija runa par atļauju tirgot šo preci. Varbūt mums Eh, ir Eiropas medikamenta aģentūrai jāstrādā līdzīgi, kā eh, Amerikā ir pārtikas un zāļu aģentūra. Ir jābūt vairāk garantijām pacientiem. Eh, nākamā runātāja lūdzu. Jāna Kudakis kundze. Jā, mums ir pienākums nodrošināt pacientu drošību un arī nodrošināt sistēmu, kas nav pārāk birokrātiska un lai cilvēki varētu saņemt eh, aprūpi. Mums ir sagatavoti daudz grozījumu un mēs eh, tos skatījām ēnu referenta sanāksmē. Būs kompromisi, interesanti būs tātad noskaidrot, kādi ir šie kompromisi un cik tālu katra grupa ir gatava piekāpties. Šis ir ļoti tehnisks eh, dokuments. Tā tad vajadzētu izskatīt tehnisko pusi un tad politiskās cīņas izcīnīt. Man ir eh, parastās eh, bažas tātad par šīm um, iestādēm un atļauju un parastie jautājumi, ko es nosaucu tādās reizēs. Bet, kad mēs runājam par krāpšanu, mums ir jābūt Eh, sistēmām, kas eh, ļauj noteikt preču izcēlesmi. Ir jābūt eh, atbildībai un ir jābūt arī sodam, kurš ir atbilstošs krāpšanai. Mums vēl ir ilgs ceļš ejams, bet nu, cerams, ka mēs nonāksim līdz kompromisam un uh, mums būs ierīces, kas strādās. Paldies! Susas kundze. Es domāju, ka mēs jau uh, dzirdējām labu uh, situācijas aprakstu pēc pirmās sēna referentu sanāksmes. Daži komentāri. Es nedomāju, ka mēs varētu teikt, ka neatkarīgi ne no kādas likumdošanas krāpšana turpināsies, nu tas tā īsti nav. Ir skaidrs, ka nu, mēs nedomājam ieviest policijas valsti ar eh, šo likumdošanu, bet tas nenozīmē arī to, ka mums var būt eh, vide bez garantijām. Tātad mums ir vajadzīga certifikācija un jāpiešķir eh, tirdzniecības atļauja pirms šīs preces eh, sāk tirgot. Un es piekrītu Dagmāras priekšlikumam, ka augsta riska ierīces un um, tās, kuras ir uh, radušās inovācija rezultātā, um, ir jāskata centrāla, uh, centralizētā Eiropas Savienības līmenī un tur ir jālemj par atļaujām. Uh, pārējām um, var arī piešķirt atļaujas valstu līmenī. Tas nozīmē, ka nu, visi eksperti. Ekspertiem ir jābūt pilnīgi neatkarīgiem. Viņiem nevar būt citu interešu, un viņi nevar būt arī atkarīgi no ražotājiem finansu ziņā. Ekspertiem ir jābūt pilnīgi neatkarīgiem, lai farmaceitiskā industrija viņus nevarētu uzpirkt Un ir svarīga arī kontrole eh, pēc tam, kad eh, prece ir laista tirgū. Ir eh, jāpārliecinās, lai um, būtu uh, kvalitatīva kontrole un lai tiktu novērsta jebkāda kļūda, šīs, lai netiktu pieļautas kļūdas kontrolas laikā. Uh, ir jāatceras arī pacientu vajadzības e, un e, jāievieš e, līkumi, kas ņem vērā inovācijas, bet šīs inovācijas nedrīkst notikt uz pacientu drošības rēķina. Jo mums ir Eh, jārisina mm, problēmas un jāpārliecinās, lai garantijas ir pēc iespējas eh, kvalitatīvākas un lai ierīces tiktu pārbaudītas pirms tirniecības. Es domāju, ka nākamajās sanāksmēs mēs varēsim eh, panākt labu likumdošanu, lai gan būs daudz jāstrādā pie tām. Paldies. Tagad uzstāsies pārējie runātāji. Sufija, Milāns Kabanovs, Anna Rosbach, Pēters Līze un Tēlers. Pagaisam. Richard Zēber. Kā tas aizmirst? Ā, Richard Zēbers vēl. So, dann haben wir alle zusammen. Dann äh, als erst... Labi, runātājs saraksts ir noslēgts. Lūdzu, pirmā Šuškovičs kundze. Thank you, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, referentei un ēnu referentiem par šo uh, grūto darbu. Arī es esmu iesniegusi vairākus grozījumus. Un kopīgi ar, ar kolēģiem Maginesu un Rosbachu arī atbalstu vairākus referents grozījumus. Gribēju tikai uh, pastāstīt, uh, kas ir svarīgākās atziņas manos grozījumos. Ražotājiem vajadzētu būt īpaši uzmanīgiem, ja viņi eh, savu preču ražošanā izmanto nano daļiņas, kas var nokļūt arī cilvēku ķermenī. Šādi eh, produkti ir jāpakļau īpaši rūpīgām certifikācijas procedūrām, jāievēro drošības, kvalitātes, ekoloģiskie standarti, bet, protams, uh, visiem standartiem ir jābūt pietiekam augstā līmenī. Un ir jānorāda, kādi ir dažādu ekonomisko spēlētāju uh, uh, pienākumi, ņemot vērā arī preču izplatītājs un importētājs, ir jāizstrādā priekšnosacījumi, lai arī MVU, kas specializējas konkrētu produktu ražošanā, varētu vieglāk piekļūt tirgumu, jo ir ļoti uh, grūti, it sevišķi ekonomiskās krīzes laikos, Um, tieši maziem un vidējiem uzņēmumiem uh, cīnīties par uh, savu vietu zem saules un uh, iekļūt arī tirgū. Ja mēs runājam par ļoti augsta riska medicīnas ierīcēm, uh, ir jābūt īpaši lielam caurskatāmības līmenim un ražotājiem vajadzētu piecināt arī ekspertus, kas varētu garantēt šo produktu drošumu. Procedūrām jābūt caurskatāmām un ir bijuši vairāki incidenti. Ja tie atkārtojas, tad eh, ir jābūt pārbaudēm vairāk nekā vienā dalību valstī. ES direktīvā tiek vairāk, izmantots vairākas definīcijas par tirgus, par produktu ienākšanu tirgu, par to ielaišanu tirgu, un e, tad, ja produkti ienāk tirgu, tad uh, ir jāievēro visdrošības pasākumi neatkarīgi no datuma un arī produkta veida. Reģistrācijas un kontrolas iestādēm ir jāveic savu uzdevumu pēc iespējas atbildīgāk, visu procesu ir jākontrolē, lai uh, garantētu pēc iespējas augstāku produktu kvalitāti. Paldies! Paldies! Mīlāns Kavanos lūdzu. Děkuji, vážený pane předsedo. Rád bych zmínil několik témat, která tu ještě. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu eh, parunāt par dažām tēmām, kas šeit netika pieminētas. Es noteikti augstu vērtēju ļoti detalizēti un labi paveikto darbu. Un šeit mēs runājam par regulu, kas ir stabils likumdošanas akts un kam ir jābūt paredzamai. Uh, Un tādēļ es domāju, mums ir jāsamazina komisijas pilnvaras uh, pieņemt uh, deleģētos aktus šajā jomā. Un es gribētu arī noprecizēt attiecības starp ražotāju un izplatītāju. Es neredzu vajadzību uh, noteikt ražotājiem pienākumu uzturēt aktualizētu dokumentāciju, tāpat arī valodas prasības par pavadošo dokumentāciju būtu jāvienkāršo. Ja šie dokumenti tiek izmantoti tikai administratīviem mērķiem un nav domāti pacientiem eh, vai produktu lietotājiem, tādējādi nedodot nekādu būtisku informāciju šiem lietotājiem, kas attiecās uz pārstrādi. Uh, man ir visai plaša personiska pieredze šajā jomā, un es uzskatu, ka ir jānosaka tādas normas, kas nodrošina maksimālu pacientu drošību, bet tajā pat laikā nerada papildus šķēršļus um, ārstiem un medicīnas iestādēm. Es uzskatu, ka ir jābūt negatīvajām vienreizējās lietošanas ierīču sarakstām. Uh, Un jautājums, vai skalpelis un lanceta, kas iesaiņoti kā sterili vienreizējai lietošanai, nozīmē, ka eh, nenozīmē, ka šos instrumentus nevarētu sterilizēt un lietot atkārtoti. Tāpat gribētu, lai diskusijas par pārbaudi un uzraudzību turpinātos. Mēs vienmēr gribām, lai normas būtu skaidrs, precīzes un visi tās ievērotu un lai būtu struktūra, kas uzraug to visu. Es e, šeit negribu runāt par gadījumiem, kad uzraudzības sistēmas nenostrādā, kad kāds uh, klāj un atklāt pārkāp noteikumus. Piemēram, ja mēs uh, Uh, mainīsim finansēšanas sistēmu, tad arī viss pārējais mainīsies. Bet patiesībā situācija ir tāda, ka tas līdzinās tam, ja mēs teiktu, ka cilvēki nedrīkst zakt un policijai jānodrošina, lai cilvēki nezog. Tāpat cilvēki zaks. Nākamā runātāja. Paldies! Rosbachs kundze. Es uh, eh, nāku no valsts, kas uh, ražo ļoti daudz uh, plastmasas izstrādājumu, kas tiek izmantots kā vienreizējās lietošanas ierīces. Un tad, kad es lietoju ražotājiem un tiem, kas lieto šos produktus, tad viņi man atbildēja, ka uh, produkti vienreizējai lietošanai ir veidoti un ražoti kā domāti vienreizējai lietošanai, un tādēļ var rasties problēma, tad, ja šie izstrādājumi tiek lietoti atkārtot. Jo daudzos gadījumos tādējādi nav iespējams garantēt, ka tie ir absolūti sterili. Tādēļ es esmu par to, ka pilnībā ir jāaizliedz vienreizējai lietošanai domāto preču atkārtotu lietošanu. Jo ir lietas, protams, ko var pārstrādāt, ko var izmantot atkārtoti, bet ir atsevišķi produkti, priekšmeti, ierīces, ko nav iespējams lietot atkārtot, vienlaicīgi garantējot to drošumu. Tomēr, ja nav iespējams ieviest šādu aizliegumu, tad man pats svarīgākais, protams, ir pacientu drošība un informācija pacientiem. Jo es pati noteikti negribētu, lai mm, attiecībā pret mani tiktu izmantoti šādi eh, vienreizējai lietošanai paredzēti instrumenti, kas tiek lietoti atkārtot. Un mums kā pacientiem ir tiesības zināt, eh, vai tie produkti, kas uh, tiek lietoti attiecībā uz mums, ir droši vai nē. Bez tām es uzskatu, ka ir jāpiemēro eh, vienoti noteikumi neatkarīgi no tā, kas lieto šos vienreizējās lietošanas instrumentus eh, vai ierīces. Vai tas ir um, aprūpētājs, privāta persona, kas aprūpē kādu personu, vai medicīnas iestādes prasībām ir jābūt vienotām. Tāpat es piekrītu tam, ka ir jāuzlabo um, ekspertu pieejamība gan reģistrācijas, gan uzraudzības, gan certificēšanas iestādēs. Gribētu vēlreiz referentēji pateikties par izcilu labo ziņojumu. Un es ļoti ceru, ka mums izdosies um, uh, sagatavot kompromisa grozījumus, jo pretējā gadījumā Dievs vien zina, kas notiks. Paldies! Paldies, Pēters Līze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies Dagmārai Rotbērentei par veikto darbu. Es pats esmu sagatavojis ziņojumu par in vitro diagnostiku. Tas eh, ļoti lielā mērā sasaucas ar Dagmāras eh, ziņojumu. Tādēļ ir arī loģiski, ka Dagmāra Bērenta ir arī lielākās daļas grozījuma autori, kas ir iesniegti par manu ziņojumu. Tātad mums vajadzētu parūpēties arī par labāku harmonizāciju. Es varu piekrist eh, Mairidai, Holgeram un pārējiem, ka mums ir jābūt patiešām piesardzīgiem ieviešot centralizētu sistēmu un arī uh, ieviešot atļauju izsniegšanu. Es jau to teicu iepriekš un uh, varbūt pateikšu vēlreiz skaidru un gaišu, lai izvairītos no jau kādiem pārpratumiem pagājušā sanāksmē. Es uh, runāju par ļoti ilgu laika posmu un daudz uztvēru to tā, ka es runāju, ka atļaujām ir jādarbojas eh, ļoti, ļoti ilgi, bet tā tas nav. Ja mēs runājam par Eiropas zāļu aģentūru, tur varētu izveidot eh, nodaļu, kas ir veltīta tieši medicīnas produktiem, bet eh, tas ir tāds sīzifa darbs, tur ir jāatrod eksperti, ekspertiem ir jāierodas Londonā un, manuprāt, Tas nozīmēs ļoti lielu laika patēriņu un trīs eh, gadu pārējais laiks, kas ir paredzēts komisijas priekšlikumā, nav pietiekams. Bet mēs jau gribam sistēmu uzlabot nekavējoties, un tieši tādēļ es uzskatu, ka mums nevajag atteikties jau no esošās sistēmas, ir jāuzlabo vienkārši šī jau pastāvošā sistēma. Es uzskatu, ka Dagmārs Rods Berends grozījumi par uh, iestādēs strādājušo kvalifikāciju ir e, visai labi, tie ir pārdomāti, mēs vēl varam te padiskutēt nedaudz par formulējumiem, bet jāsaprot, ka komisijas priekšlikums nav labi pārdomāts, tur ir norādīts, ka uzņēmumiem, arī vis, vismazākajiem uzņēmumiem ir uh, jāpieņem darbā uh, zinātnieki, kam ir vismaz divu gadu pieredze attiecīgajā jomā, un es domāju, ka tas ir tā visai, tāds visai uh, izplūdes priekšstats eh, tādēļ. Uh, Es ceru, ka es ar Rodbērēns kundzi varēšu vienoties par kompromisiem. Un visu beidzot gribēju arī kolēģiem atsaukt atmiņā. Es pats esmu uh, um, iesniedzis grozījums par Dagmāras ziņojumu un ir iesniegt līdzīga uh, veida grozījumi arī par manu ziņojumu. Proti mums ir joprojām jāievēro subsidaritātes princips. Tas uh, attiecas gan uz farmācijas likumdošanu, gan arī uz uh, klīniskiem pētījumiem. Dalību valstīm ir jābūt iespējai nacionālā līmenī nepieļaut kādu produktu izmantošanu, ja tie, piemēram, ir ļoti ētiski diskutabli. Piemēram, eitanāzija ir dalība valstis, kurās tā ir likumīga un tiek pārdoti tādi produkti, kas citās valstīs savukārt ir aizliegti. Un tad šādus produktus arī nedrākst uh, laist tirgū. Mums ir arī zāļu likumdošana, un eh, tas noteikti ir jāpatur prātā. Paldies! Rebeka Tailera lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Es uh, um, eh, ar saviem svarīgākajiem komentāriem piedalīšos diskusijās par in vitro diagnostikas medicīnas ierīcēm, bet uh, daži no tiem komentāriem attiektos arī uz medicīnas iekārtām, tīpaši, kas attiecās uz uzraudzības kontrolas sistēmu un Eiropas datu banka. Uh, Mm, es domāju, ka abi šie priekšlikumi ir jāskata paralēli un kontekstā. Tos nedrīkst pārāk vienu otru atraut. Tad runājot par regulu attiecībā uz medicīniskām ierīcēm. Un mm, šī centralizētā procedūra, ko ierosina mm, kolēģi referenti kopā ar Aukens kundzi, es uzskatu, ka centralizētās uzraudzības sistēmas priekšrocības eh, neattaisno tās ieviešanas eh, izmaksas un grūtības. Tajā pat laikā es eh, noteikti vēl detalizētāk izvērtēšu grozījumus tuvākajās nedēļās, un es noteikti savus komentārus pataupīšu diskusijām par in vitro diagnostikas medicīnas ierīcēm. Paldies, un visbeidzot Zīberkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, mums ir jāizmanto pašreizējās sistēmas priekšrocības, proti ātra piekļuve tirgumu un Jāsaka, ka dalību valstīs ir ļoti atšķirīga interpretācija arī par eh, produktu daudzumu, un es esmu iesniedzis 598. grozījumu. Ceru, ka es kopīgi ar, ar referenti varēšu uh, um, vienoties par kompromisu, es piedāvāju jaunu pāntu 44a, kur ir runāts par dalību valstu iestādēm, kas ir jākontrolē pirms tās eh, sniedz tirgošanas atļauju. Bet, protams, mēs te runājam galvenokārt par trešās grupas produktiem. Es esmu noraizējies, un šķiet arī daudzi MVU par to ir noraizējušies, proti, ka tiek piedāvāta tāda centralizēta tirzniecības atļauju izsniegšana, un 44. E, pantā komisija piedāvā ļoti rūpīgi kontrols procedūru, bet esmu noraizējies, ka tas e, prasīs ļoti, ļoti daudz laika, tātad 90 e, dienas, kas ir paredzētas noteikti, ar tām nebūs gana. Uh, Un e, tas radīs problēmas arī MVU, un uh, ilgākā laika termiņā ieguvējs nebūs neviens. Tādēļ jā, jāizstrādā vienoti kriteriji dalību valstu iestādēm, tās arī ir jāpārbauda, un jāparūpējas, lai arī šīs vietējās nacionālās iestādes varētu e, izsniegt tirdzniecības atļauju. Piedāvātajā sistēmā nav īsti tā ļoti labi noteikts, atrunāts, kas ir trešās grupas produkti, tādēļ ir jāpadomā arī par kopienas kritērijiem. Es domāju, būtu patiešām lietpratīgi eh, ņemt vērā to sistēmu, ko esmu piedāvājis ar vairākiem kolēģiem, proti kompetenču nodalījums un uh, tādas prakses izmantošana, kas būtu pēc iespējas efektīvāk, tajā pašā laikā nekaitējot pacientu veselībai. Paldies! Un tagad došu vārdu komisijai. Lūdzu, eh, man bija nepareizi jūsu vārds nosaukts. Jā, Sabīna arī ir šeit, sāka runātāji. Paldies, paldies, ka devāt man vārdu. Uh, gribēju teikt. Then... Šī ir patiešām ļoti vērtīga pieredze. Grozījumi ir ārkārtīgi interesanti, un es redzu, ka cienīta deputātu viedokļi arī ir ļoti atšķirīgi, un tas mums ir. Uh, Mm, tā ir tāda laba prakse un uh, laba pieredze. Es redzu, ka ilgi kavēties nevar, un jūsu komiteja to visu dara pēc labākās sirdsapziņas, tādēļ arī komisija veiks savu darba daļu, lai varētu atrisināt vēl uh, neatrisinātos jautājumus. Mēs redzam, ka, protams, runājot par uh, tirzniecības atļauju izsniegšanu, viedokļi ir ārkārtīgi atšķirīgi, un tas jau, protams, mūsu darbu nepadara vieglāku, bet Eh, mēs varam būt droši par to, ka visiem ir viens vienīgs mērķis, proti garantēt uh, pacientu veselības drošību, uh, uh, lai parūpētos par pēc iespējas rūpīgāku kontroli pirms tirgu tiek pārdoti jauni produkti, un komisija, protams, apzinās arī savus pienākumus šajā kontekstā. Mēs ar prieku uh, klausījāmies jūsu apņēmībā, jūs jau šonedēļ esat gatavi strādāt pie visiem tehniskajiem parametriem, un šodien diskusijās mēs arī dzirdējam, kādi grozījumi tika iesniegti, un runājot par tirzniecības atļauju izsniegšanu Kas tad īsti tika teikts komisijas priekšlikumā? Mēs eh, teicām, ka ir jābūt arī ietekmes izvērtējumam un eh, mēs eh, runājot par atļauju izsniegšanu, šeit nerunājam tieši par drošības kritēriju ievērošanu, bet vēlamies uh, lai reģistrācijas iestādes būtu daudz kompetentākas, daudz kvalitatīvākas, lai tās tiktu pakļautas kontrolē, un tas ir mūsu pienākums, jo drošība, pacienta drošība ir mūsu galvenais postulāts, un uh, Ir jāņem vērā arī tas, ko esam piedzīvojuši pagātnē, pagātnes sniegtā mācība, ko jau minēja vairāk godātie deputāti. Ja mēs runājam par pārstrādi, jā, arī tas ir ļoti svarīgs jautājums, gribēju jums pateikt ka komisijas priekšlikumā pārstrāde uh, Eh, ir nostādīti vienā svaru kausā ar sākotnēju ražošanu, lai varētu parūpēties, ka ražotāji ir ļoti atbildīgi un rūpīgi eh, izturs pret šo principu. Uh, Protams, ir vairāki aspekti, kas ir saistīti ar eh, instrumentu izmantošanu eh, slimnīcās, un cīnītie deputāti teica, jā, mums ir jāuzņemas eh, atbildība pret pacientiem, jo viņi jau nevar visu tā izkontrolēt, kā slimnīcās strādājošie vai ražotāji. Tādēļ mēs vēlamies, lai jūs 10. jūlijā ar savu balsojumu arī to pierādītu, ka pacientu drošība ir jums pats svarīgākais. Uh, priekšsēdētāji ir ro, iesniegti grozījumi, kur ir runāts par spēcīgāku kontroli tieši reģistrācijas iestādēs. Un ir arī ļoti lietpratīgi uh, uh, grozījumi par vienotu reģistrācijas un pārbaudas iestādi, tie ir ļoti, ļoti vērtīgi grozījumi un esam arī pateicīgi, ka parlaments darbojas tik ātri. Un priori, šis ir prioritārs dokuments komisijai. Mēs vēlamies, lai tas tik pieejams jau šajā sasaukumā. Un gribēju pateikties arī referentei par visiem viņas centieniem, un mēs arī no komisijas puses darīsim visu, kas ir mūsu spēkos. Paldies, un tagad došu vārdu mūsu referentei. Paldies, paldies priekšsādātāju kungs, gribēju pateikties visiem, kas izteicās debatēs domāju, ka aplūkojot grozījumus, eh, debates jau tagad ievirzās nedaudz citā gultnē. Eh, kolēģu komentāri man šķiet ļoti vērtīgi, nu daudzi bija tādi mm, eh, iepriecinoši vai atbalstoši, citi bija atkal kritiskāki. Es gribēju uzreiz eh, pateikt skaidru un gaiši. Nevēlos lai kolēģi um, ļautu sev maldināt, proti, ka cita sistēma uh, nozīmēs to, ka mm, tirzniecības atļauju e, izsniegšana kļūs daudz gausāka un uzņēmumiem būs jāgaida daudz ilgāk un tur būs uh, izmantot, uz, uh, viņi tātad spiedīs uz jūtām tieši šīs sistēmas dēļ, piemēram, kāda nabaga večiņa nevarēs uh, saņemt implantu, kas viņai nepieciešams vai ko citu. Uh, Ja mēs runājam par tirzniecības atļauju izsniegšanu, tie ir apmēram, procedūra prasīs apmēram septiņus mēnešus. Un, protams, man uh, septiņi mēneši ir piedāvāti, bet to piedāvā komisija. Es piedāvāju vēl papildus divus mēnešus. Nu, divi mēneši jau nav nekas. Septiņi mēneši, ko piedāvā, eh, tas um, neatiecas automātiski uz tiešo piekļuvu tirgumu jo daudzās dalību valstīs ir jāved eh, vēl sārunas, ir jābūt eh, dažādām autorizācijas procedūrām, ir eh, pacientiem jāmaksā par implantiem, un citās valstīs tas ir atšķirīgi, un tas viss prasa daudz ilgāku laiku. Piemēram, runājot par farmāciju, procedūra šeit vienmēr būs ātrāka un daudz vienkāršāka ja mēs runājam par centralizēto atļauju izsniegšanu. Procedūra ir daudz ārskatāmāka un tajā tiek iesaistīts visas interesētās puses. Lūdzu, neiekāpiet eh, šajās lamatās, ja kāds mēģina aizstāvēt savus intereses un lobēt un eh, teiks, ka Eiropas Savienība nebūs vairs konkurētspējīga tādēļ, ka šīs procedūras prasīs pārāk daudz laika. Es jums varu teikt, ka galvenokārt esmu noraizējusies par pacientu drošību, bet līdztekus ir jāsaprot, ka tie uzņēmumi, kas ražo medicīnas iekārtas, tiem ir jāsaglabā savu konkurētspēja, lai Eiropas Savienība varētu konkurēt globālajā tirgū. Krāmera kungs teica, ka šeit mēs neuzklausām tikai tādus lietišķus, labi pārdomāts argumentus, bet tik katrs uh, uh, aizstāv uh, kaut kādus savus uzskatus, un tad viņš sāka runāt par kriminālām aktivitātēm. Bet es gribēju pateikt, ka komisijai nav nekāda sakara ar šo PIP implantu skandālu. Ietekmes izvērtējums notika daudz, daudz sanāk bija uh, eh, Maljorī kundzes ziņojums, un viņa lūdza, lai komisija ietekmes izvērtējumu veids pēc iespējas ātrāk izstrādāt jaunu likumdošanas priekšlikumu. Jā, bija šis PIP implantu skandāls, bet tam nebija pilnīgi nekādas saistības ar uh, komisijas priekšlikumu. Un ja šeit būs kaut kādas noziedzīgas aktivitātes, es tik un tā apgalvošu the notification process. Tātad gribu teikt, ka šis uh, kontrols uh, un paziņošanas mehānisms vairs neatbilst mūsdienu prasībām, un tam uh, Krāmera kungs nav nekādas, nekāda sakara ar to, ko es domāju. Uh, es domāju, ka es to visu varu pierādīt. Tie ir fakti, tā tad nevis tikai mans viedoklis. Protams, varbūt, ka šīm iestādēm ir jāpieņem darbā, piemēram, kāds uh, inženieris, ārsts, speciālists. Un nevar būt tā, ka šīs iestādes izsniedz autorizāciju vai veids kontrolas, piemēram, kontrolēt 2B vai 3 vai 2A kategorijas uh, ierīces vai uh, pieprasot ārpakalpojumu. Nu tā nedrīkst darboties. Ja jums tas šķiet nepēmor, nepiemērot, tad jau ir jāpadomā, kas notiek arī farmācijas produktu jomā. Es tikai gribēju. Uh, eh, eh, Krāmer kungs nu pat bez uh, mikrofona teica, ka es esmu negodīgi, ka es runāju negodīgi. Jā, nu ļoti labi viņš bez mikrofona to man atļaus pateikt. Es vienkārši gribu pateikt, ka negribu, uh, lai mani uzskata par negodīgu. Nu, man cilvēki nepazīst kā tādu negodīgu personu. Gribēju vienkārši to atspēkot. Uh, Jūs teicāt, eh, runātāji pāriet uz vācu valodu, tā tad jūs teicāt, šeit eh, tiek pausti tikai kaut kādi uzskati, bet netiek piedāvāti lietišķi argumenti. Nē, tā nav, tie nav man uzskati. Es domāju, piedāvāju argumentāciju un pamatot argumentāciju. Ja mēs runājam par to, ka arī pacientiem ir jāuzņems sava atbildības daļa tad, kad viņiem tiek ievietot implanti, protams, implanta mūžs, tas vai. Um, tas patiešām kalpos savam mērķim, ir arī saistīts ar pacienta dzīvesveidu, bet viņš jau nevar uzņemties pilnīgu atbildību par šiem produktiem. Ir kāds kolēģis, kolēģe manā delegācijā, viņai šķiet ir, ir gandrīz 50 gadi un viņai ir impl ceļa implants. Viņa ir, jā, protams, izglītota sieviete, bet, ja mēs salīdzinātu vairākus ja viņai piedāvātu kādas trīs vai četras dažādas ceļu implants, kur tad izvēlētos? Viņa izvēlētos to, ko viņai piedāvāt ārsts, viņa jau nezin, kurš ir tas labākais implants. Tālāk Krāmer kungs runāja par izsakojamību, tas, tas tiesa ir jāparūpējas. Ja par to, lai būtu izsakojamības sistēma produktiem, eh, gan, eh, lai varētu arī uzzināt, kur, eh, piemēram, implants tika ievietots, kurā slimnīcā notika operācija, kurš ķirurgs to veica un tā tālāk. Un, ja, piemēram, ārsts nav operāciju veids pēc labākās sirdsapziņas, tad tas arī tam ir jābūt izmeklējumam, jā. Domāju, ka tas ir labs priekšlikums. Uh, Es esmu pateicīga Karvano kungam un citiem, kas teica, ka ir jādomā arī par pārstrādi. Āna Rosbach arī to pieminēja. Domāju, ka šeit esam pastrādājuši godam un izdarījuši visu, ko varējām. Mairid Magines uh, skaidri parādīja, ka ir uh, iespējams vienoties par kompromisiem, bet, protams, es nezinu, vai ir iespējams vienoties pilnīgi par visiem jautājumiem un aspektiem šajā ziņojumā. Bet eh, varbūt nevajadzētu būt tādiem pret, pretrunīgam balsojumam par pašiem galvenajiem aspektiem un ļoti labi, ka arī komisija izrādīja gatavību eh, sadarboties un gatavību iziet uz kompromisiem. Es, protams, arī vēlētos, lai procedūra eh, norisinātos pēc iespējas ātrāk, ja kolēģi mani atbalstīs, un eh, ja balsojums arī būs tāds eh, vienprātīgs, tad mēs noteikti varētu arī saņemt pilnvers jau pirmajā lasījumā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Mums nevajadzētu te būt sašķeltiem balsojumā. Es gribu, lai uh, ziņojums tiktu pieņemts ar lielu balsu pārsvaru, nevis tikai ar dažām balsīm. Uh, un tad mēs procedūru varētu noslēgt līdz gada beigām. Paldies! Paldies Dagmārai Rotai Bērentei. Mēs balsosim 10. Indikatīvi haben wir die Plenā. September. Jūlijā, 10. jūlijā un eh, plenārsēdē tas varētu notikt septembra sesijā. Vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās un tagad runāsim par saistītu ziņojumu in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces autors Pēteris Līze. Lūdzu, Pēter, tev vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlējos pateikties ēnu referentiem. Mēs sadarbojāmies ļoti labā gaisotnē, mums jau ir bijušas vairākas tikšanās, esam viens no otra daudz ko mācījušies, mēģinājām noslīpēt arī vairākas definīcijas. Vēlējos runāt arī pats par saviem grozījumiem, ko esmu izstrādājis pēc tam, kad apspriedos gan ar ēnu referentiem, gan ar ekspertiem. Uh, Vienu uh, jautājumu es jau pieminēju, komisijas priekšlikumā ir runāts par ļoti augstām prasībām šim drošības uzrauguma, Tātad cilvēks, kam ir augstskolas diploms, divu gadu pieredze šajā jomā vai arī piecu gadu pieredze citā jomā un attiecīgā izglītība. Šāda uzrauga dažās valstīs vēl joprojām nav. Postenis amats tiek izveidots no jauna un dalība valsts, kurās šāds pārstāvs uzraugs jau strādā, tur visās nav vienots kritērija kopums, bet ir dalība valsts, kurās patiešām uh, Šis pārbaužu līmenis ir ļoti, ļoti augsts, un tām nevajadzētu mēģināt sasniegt vēl vairāk, nē, tad vajadzētu to varbūt eh, saskaņot ar citām iestādēm. Atkal runājot par šīm iestādēm, par kontrolas iestādēm, mēs nes, komisijas priekšlikumā nav ļoti skaidri atrunāt, kāda ir šo cilvēku kvalifikācija. Ja, piemēram, tiek dibināts jauns uzņēmums, tad darbiniekiem ir jāatbilst konkrētam prasībām, un šī kvalifikācija nedrīkst būt zemāka par tādu noteikto vidējo līmeni. Pēc diskusijām esmu izstrādājis grozījumus par eh, tā saukto rutīnas, eh, rutīnas pārbaužu veikšanu, par diagnosti, D klases eh, diagnostikas instrumentiem. Šādas kontrolas dalību valstīs jau tiek veiktas, bet komisijas priešlikumā interpretācija ir pārāk izplūdusi. Mums tomēr vajadzētu parūpēties par tādu vienotu regulējumu. Ja mēs runājam par augsta riska pārbaudēm, D grupas instrumentiem esam uh, arī iesnieguši vairākus grozījumus par uh, autentiskajām sistēmām par eh, harmonizāciju šajā jomā, piemēram, aptiekas un tirgotāji, kas pārdod diagnostikas ierīces, pārdod arī zāles. Mēs eh, cīnāmies pret eh, viltotām zālēm, tādēļ ir izveidota izsakojumības sistēma un būtu patiešām ļoti labi, ja šāda sistēma darbotos arī attiecībā uz diagnostikas sistēmām lai, piemēram, aptiekās vajadzētu, iz, varētu izmantot tikai vienu sistēmu, nevis vairākas. Tālāk mums bija diskusijas ar ēnu referentiem par uh, arī šo ģenētisko materiālu. Tas bija ārkārtīgi lietpratīgi un kolēģi. Ir bija kolēģi, kam ir ļoti liela pieredze tieši gēna tehnoloģijas jomā, Un tādēļ mēs vēlējāmies šeit noteikt vismaz minimālos standartus, tos precizējām, un dalību valstis pašas varēs uh, šos kritērijus arī ievērot un pat papildināt, ja vēlēsies. Būs, ja uh, pacientam tiks veikta DNS analīze, tad uh, viņš pirms tam ir ļoti pamatīgi par to jāinformē un jākonsultē. Uh, Un tas pats attieksies arī uz testiem nākotnē, uz prognozējušiem testiem. Esam izstrādājuši formulējumus, ko atbalstīja lielākā daļa kolēģu, proti, eh, ja eh, ir tikai jāapstiprina diagnoze un tiek veikta pārbauda, tests, eh, tad nevajag veikt nekādas garas konsultācijas, bet uh, Ja, piemēram, e, ir iespējamība, ka cilvēkam ir kāda ģenētiski pārmantota slimība, tad ir e, jābūt pietiekam plašām e, konsultācijām. Bet, ja diagnoze jau ir it kā skaidra, bet vienkārši pārbauda tiek veikta, lai pilnībā par to pārliecinātos, tad nevajag veikt kaut kādas ļoti garas konsultācijas ja, piemēram, ir kāds jauns cilvēks, 18-gadīgs jaunietis, kam pasaka, ka vēlāk dzīvē viņš saslims ar ļoti smagu slimību, uh, Eh, un eh, ko nav iespējams izārstēt, tad, protams, viņš pirms tam eh, ir jākonsultē. Ja mēs runājam arī par certifikātiem, ko izsniedz konkrētas institūcijas, tad ir jāsaprot arī, kāds ir juridiskais pamats ir arī cilvēku pamatiesību harta, kas, kuras normas ir jāievēro. Par dažiem grozījumiem, ko iesniedz kolēģi, mums izvērtās patiešām ļoti veiksmīgs uh, uh di dialogs. Rebeka Tailere strādāja arī pie pārbaudēm, kas tiek veikts uz vietas. Viņš šo jautājumu ļoti pamatīgi izpētīja. Mēs nevēlamies lai šie testi, kas eh, tiek piedāvāti par maksu, notiktu bez atļaujas izsniegšanas, bet ja tie nav testi par maksu, bet, eh, piemēram, ir eh, kādas ļoti smagas infekcijas slimības, ir jābūt paredzētām arī atkāpēm, un Rebeka Tailera arī piedāvā šādu grozījumu. Es gan varētu teikt, ka atsaucoties uz direktīvu par uh, veselības uh, prasībām, mums ir uh, tātad jānosaka konkrētas normas uh, slimnīcām, bet nevajadzētu tām uzkraut pārāk lielu birokrātisko uh, slogu. Alda Susa, uh, referente no GUE grupas, ir piedāvājis ļoti daudz grozījumu un uh, tiek runāts arī par in vitro diagnostikā izmantojamiem jaunajiem medicīnas uh, Eh, produktiem, viņi tos automātiski ieskaita D klases kategorijā. Es es neesmu īsti pārliecināts, vai tas būtu patiešām atbilstīgi. Es vēlos eh, dzirdēt arī komisijas pārstāju domas, vai šie jaunie produkti jau uh, automātiski nozaumē, nozīmē kaut kādu apdraudējumu un risku. Tālāk bija arī diskusijas par diagnostiku, uh, personalizētas, mm, personalizētu zāļu izmantošanas gadījumā šeit mums ir jākonsultējas ar Eiropas zāļu aģentūru. Ir kāds grozījums, kurā ir teikts, ka definējot kopīgos standartus, mums ir jākonsultējas ar Eiropas zāļu aģentūru prüfen in der Diskussion. Ja, dann haben wir zwei Punkte, damit komme ich dann. Par to mums vēl ir jādiskutē. Un vēl divi aspekti - caurskatāmība un klīniskās pārbaudes, kā arī klīniskie pētījumi. Mēs par to esam pietiekam daudz runājuši. Šodien mēs eh, balsosim pēcpusdienā par Glenis Vilmotas ziņojumu. Uh, Es uzskatu, ka caurskatāmība ir uh, jāievēro un pacientiem ir tiesības zināt, kas tad īsti notiek, kādas pārbaudas, kāda līdzekļa tiek izmantoti. Bet, ja caurskatāmība ir simtprocentīga, nu, kā tad tas sasaucas ar datu aizsardzības un uh, intelektuālā īpašuma aizsardzības principiem? Man šķiet, ka Glēnijas ir atradusi ļoti labu formulējumu, kā atrisināt šo problēmu. Ja runājam par ētikas komisijas iesaistīšanu, es esmu um, strādājis pie kompromisa, es esmu piedāvājis nedaudz citu rakursu. Domāju, ka komisijai, eh, ētikas komisijai formāli ir jādod savu piekrišanu un tad jāsaprot, kā vienoties ar dalību valstu iestādēm, protams, bez liekas birokrātijas. Bet, ja runā par klīniskiem pētījumiem, eh, ja eh, šādu pasūtījumu dod ētiskā komisija, tas man nešķiet pieņemam. Tādēļ kopīgi ar Vilmats kundzi un Rod Bērens kundzi es mēģinu strādāt pie kompromisiem. Un šovakar, šo, šo pēcpusdienu balsojot, mums tas ir jāpatur prātā. Un paturēsim to prātā arī vedot turpmākās sarunas. Es uzskatu, ka ētikas komisijai ir jādod savu piekrišana, uh, ja tiek runāts par tādiem netradicionāliem kliniskiem pētījumiem, kas varētu radīt augstu risku pacientu veselībai. Paldies! Paldies Pēterim Līzem! Es gribu pie mums uh, sveikt uh, eh, SPD vietējās valdības pārstāvis no Ziemeļrains Vestfālenes pavalsts Vācijā. Sirsnīgi sveikt mūsu komitejā. Un tagad uh, turpināsim debetes. Uh, nu, referenta Dagmārot Bērent, lūdzu. Dank, Dank, Matijas. Mm. Paldies, Matijas, un paldies arī Līze. Domāju, ka ziņojums ir ļoti veiksmīgs. Es uh, domāju, nu vismaz ceru, ka mēs varēsim nonākt pie veiksmīga rezultāta. Esmu iesniegusi vairākus grozījumus, kas ir līdzīgi grozījumiem, ko sastādīja pati par savu ziņojumu par tirzniecības atļauju izsniegšanu, par eh, D, tātad D kā Dagmāra par šādu diagnostikas produktu klasi un komisijas priekšlikums man šķiet šajā kontekstā ir veiksmīgāks nekā tas priekšlikums, eh, uz kura balstīja pats savu ziņojumu. Es piekrītu Līzes kungam, ka ir. Uh, varbūt jāpadomā labāk, kur, cik ilgā laikā direktīva stāsies spēkā. Līzes kungs ir pats piedāvājis vairākus grozījumus par savu ziņojumu. D klase D kā mēs rīkosimies ar D kategorijas produktiem un C klases produktiem. Tas ļoti cieši sasaucas ar uh, šīm pārbaudēm. Protams, ja slimnīcās uz vietas tiek veikts pārbaudas, uh, tas ir jāveic ļoti uzmanīgi un ir jābūt atšķirībai, piemēram, vai vai kāds uh, pārme, pārbauda, vai ir piemēram ūrīnceļa infekcija, vai uh, tiek pārbaudīts, vai ir iestājusies, piemēram, grūtniecība, vai ir pārāk augsts cukuru līmenis uh, asinīs. Un tas ir pilnīgi atšķirīgi no tā, vai cilvēkam ir jāpārbauda, vai ir, piemēram, auglim trizogomija vai kāda cita veida atkāpes. Un ir arī zāles, eh, kas ir e, izsniedzamas tikai uz eh, receptēm. Ļoti labi, ka Pēters Līs to ir minējis savā ziņojumā un arī pārbaudas, ko veids tikai pēc nosūtījuma. Un ka tas viss notiek ārsta uzraudzībā, tas arī ir tikai apsveicami. Pēters Līze ir iesniedzis arī vēl citus grozījumus, kuri paredzētas konsultācijas pacientiem. domāju, eh, ka tie ir ļoti veiksmīgi priekšlikumi. Man ir vēl rūpīgāk jāiepazīst ar šiem grozījumiem, arī ar piekto grozījumu. Un noteikti ir ļoti veiksmīgi ka viņš ir norādījis arī šo ētikas komisiju, ka tai ir jāsniedz piekrišana, ja notiek klīniski pētījumi, eh, kā piemēram tas ir minēts Vilmats kundzes ziņojumā, tad ir jābūt ētikas komisijas atzinumam. Te tiek runāts arī par ļoti īpašiem medicīnas produktiem. Tas ir jūtīgs jautājums. Ceru, ka mēs varēsim patiešām kaldināt kopīgi kompromisus un uh, Domāju, ka arī balsojums būs uh, veiksmīgs, balsojot par kliniskajiem pētījumiem šo pēcpusdienu. Paldies Dagmārai. Tagad Rebeka Tailer lūdzu. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, gribētu pastāstīt, kāds ir pamatojums manas iesniegtajiem grozījumiem. Uh, Tātad attiecībā uz caurskatāmību šeit ir ļoti svarīgi, lai likumdošana būtu caurskatāma, un to var izdarīt izmantojot Eiropas uh, datu bāzi, uh, nodrošinot to, ka gan pacienti, gan arī mediķi var piekļūt šai informācijai. Un es esmu ierosinājusi vairākus grozījumus. Tas ir, ka klīnisko pētījumu uh, rezultātu um, ziņojumu par šiem klīniskiem pētījumiem arī būtu pieejami šajā datu bāzē. Tālāk attiecībā uz pacientu drošību es esmu ierosinājusi papildus pasākumu. Tas ir, lai Eiropas datu banka um, varētu apkopot un eh, piedāvāt arī datus, eh, kas ir saistīti ar pētījumu vigilance. Un tas, es domāju, arī ļoti svarīgi, protams, ievērojot datu aizsardzības prasības attiecībā uz pārvaldību un uzraudzību. Uh, par šīm paziņotajām iestādēm. Es domāju, ka šeit ir uh, vairāki uzlabojumi nepieciešami, lai šī sistēma kļūtu uh, uzticamāka un drošāka. Piemēram, medicīnisko ieroču, ierīču koordinācijas uh, grupai ir jādod iespēja apturēt to paziņoto iestāžu darbību, attiecībā uz kurām tiek konstatēti pārkāpumi, tāpat nodrošinot to, ka E, medicīnisko ierīču lietošanas koordinācijas grupas um, um, norādes tiek obligāti ņemtas vērā. Tāpat arī identifikācijas sistēmas uzlabošana, lai veicinātu izsakojamību, un šīs izmaiņas noteikti ir apsveicama uzlabojuma. Tālāk attiecībā uz kolēģi iesniegtajiem grozījumiem. Šeit ir eh, vairākie grozījumi, ko eh, iesniedz eh, Dagmāra Bērenskunds, piemēram, par nodavām, kas būtu jāmaksā paziņotajām iestādēm. Šeit ir ļoti svarīgi nodrošināt caurskatāmību, tāpat prasība attiecībā uz ražotāju pienākumu ziņot uzraudzības iestādēm, ka tās e, ievēro e, noteiktās prasības un ka tās ir reģistrējušās paziņotajā iestādē. Es nezinu, kā tas e, praksē varētu realizēties, tur ir jārunā tehniski vairāk, bet principam tādam vajadzētu būt. Tāpat es augstu vērtēju to, ka referenti un ēnu referenti ir izrādījuši lielu atbalstu manai pieejai un piekrīt tam, ka mums ir jāiet nedaudz tālāk nekā komisijas priekšlikumā izklāstīt, lai nodrošinātu sabiedrības aizsardzību aizsardzību. Es 138, 131, 132, tie ir mani grozījumi, ko iesniedz kopā ar saviem kolēģiem, un mēs esam centušies meklēt zelta vidusceļu, kas piedāvātu labus kompromisu variantus. Paldies! Paldies! Tēlors kundzei! Margarita Alkenskons lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Man ir daži komentāri. Viss Pirms es, protams, gribu pateikties Pīteram Līsēm par izcilo sadarbību, ko mēs baudījām, un es gribētu pateikt arī, arī pāriem kolēģiem par ļoti labiem grozījumu priekšlikumiem, bet man ir daži komentāri. Vispirms par pašveiktajiem testiem. Esmu nedaudz nobežījusies par to, ka neviens nav pieminējis šo svarīgo jomu līdz šim. Piemēram, Ja jūs iegūstat uh, nepareizus HIV testa rezultātus, tas var novest pie smagām sekām. Tāpēc daudz cilvēku lieto asinsspiedienu mērāmos aparātus, un ja jūs paļaujaties uz uh, šāda mēraprāta rādījumiem, un ja tie ir nepareizi, tad tas var būtiski kaitēt jūsu veselībai un radīt um, nevēlamas um, blaknes ārstēšanas gaitā. Ir vesela rinda dažādu testu, kas var likties ļoti vienkārši, piemēram, um, uzlīmes, lai no konstatētu cukuru līmeni asinīs un tam līdzīgi, uh, bet es ceru, ka jūs ņemsiet vērā mans ierosinātos grozījums attiecībā uz konsultācijām, kas ir nepieciešams paštestēšanas gadījumā. Tāpat uh, es atbalstu iesniegto grozījumu par izņēmumiem attiecībā uz paštestēšanu, bet šie izņēmumi nedrīkst apdraudēt pacientu veselību un drošību. Mēs noteikti nedrīkstam atstāt um, nenosaktās vietas uh, likumdošanā, kas ļautu cilvēkiem um, izmantot un laist tirgu augsta riska produktus bez vajadzīgās kontrols un uzraudzības. Tālāk, um, procedūras, eh, kas jāievēro pirms produktu laišanas apritē. Šķiet, ka daudz no mums īsti nav viensprāts par to, kādai ir jābūt sistēmai, bet eh, viens ir skaidrs, ka pirms augsta riska produktu tiek laisti apritē, ir nepieciešama ļoti stingra kontrole, jo patērētāji nedrīkst maksāt cenu, pacienti nedrīkst maksāt par ražotāju kļūmēm. Un visbeidzot, par klīniskajiem izmēģinājumiem, par ko balsosim pēcpusdienā, un man ir liels prieks par Dagmāras ierosināto grozījumu šai sakarā. Es domāju, ka tas ir jāņem par pamatu tālākam, jo mums ir jādomā par mūsu pilsoņu drošību, un mēs nedrīkstam pakļauties komerci interesēm, tas attiecās arī uz tevi, Pīter. Vakar, kad uh, Dānijas eh, farmacētisko uzņēmumu pārstāvji vērsās pie cilvēkiem Dānijā un teica, ā, šīs prasības par lielāku caurskatāmību ir uh, muļķīgas, jo tāpat jau viss ir caurskatāms. Viņi klāji melo. Viņi runājot par caurskatāmību, runāja vienkārši par saviem resursiem. Tās ir lielās eh, zāļu firmas Dānijas zāļu ražotāji. Viņas ir, tās ir milzīgas firmas ar milzīgu peļņu un mums ir, piemēram, kad mēs prasījām lai viņi mums uzrāda kaut vienu piemēru leģitīmām ekonomiskām interesēm, kas būtu pārākas par pacientu veselību, tad viņi nevarēja mums sniegt nevienu konkrētu piemēru. Mēs atkal runājām un prasījām. Viņi teica, ka ir komerciālas intereses, kas ir augstākas pār pacienta interesēm. Arī daži deputāti šeit atsaucās uz šīm komerciālajām interesēm. Bet Kad mēs teicām, lūdzu, sniedziet man vienu piemēru, vienu gadījumu, kad komerc izdevīgums ir pārāks par pacientu drošību. Un tāda, tāda piemēra nav. Un es domāju, ka mums šo pēcpusdienu tiešām ir jā, nodrošina, lai viņi nepārliecinātu mūs par to, ka viņu komercija intereses ir pārākas par pacientu drošumu šo, šo, šajā pēcpusdienā, kad balsosim. Un es ceru, ka mēs visi būsim saliedēti šo pēcpusdienu lai mēs pēc tam varētu būt lepni par labo rezultātu attiecībā uz caurskatāmības ieviešanu zāļu nozarē. Paldies, paldies Aukens kundzei, tas patiešām bija skaidrs, jūs aicinājāt ķerties pie ieročiem. Tālāk Milāns Karavahs. Paldies, priekšsēdētāji. Ņemot vērā kontekstu un uh, saistību ar direktīvu par medicīniskajām ierīcēm, es gribētu atgādināt, ka komisijas kompetenču pārskatīšana un valodas prasību vienkāršošana ir uh, simetriski priekšlikumi, un tas attiecās uz abiem likumdošanas aktiem, par kuriem diskutējam tagad no rīta. Tātad iespēja izslēgt no in vitro medicīnisko ierīču definīcijas tās ierīces, kas tieši neietekmē uh, medicīniskās ierīces uh, funkcionēšanu un jautājums uh, par uh, atļaujas izsniegšanu pirms laišanas tirgu, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Mums ir jāizlēm, cik lielā mērā mēs varētu to Eh, regulēt citviet, nevis šeit, kuras mērķis ir regulēt ražošanu, izplatīšanu un lietošanu medicīniskām ierīcēm, bet nevis veselības aprūpi. Paldies tagad Alda grupas vārdā. Eh, Goja grupas vārdā Suzkundze. Paldies! Es gribētu sākt ar pateicību Līsas kungam ne tikai par ziņojumu, dažiet es tam varu piekrist, citviet nē, bet es gribētu pateikties par viņa darba metodi, jo man šķiet, ka viņš jau no paša sākuma centās eh, sagatavot šo ziņojumu, balstoties uz atvērtu dialogu ar visiem ēnu referentiem un cenšoties konsolidēt dažādos viedokļus. Jāsaka, ka Ir daudzi jautājumi, ko uh, Pīters Līze ir iekļāvis savā ziņojumā, piemēram, to, kas attiecās uz uh, ģenētisko diagnostiku. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tālāk klīniskie pētījumi un izmēģinājumi saistībā ar in vitro diagnostiku. Arī tas, protams, ir ļoti svarīgi. un šie jautājumi aptver lielu daļu šajā ziņojumā, un mēs runāsim par tiem arī vēl pēcpusdien. Bet es domāju, ka pats fakts, eh, ka šī regula neatiecas uz eh, ierīcēm, kas tiek izmantotas eh, mājās, pacientu mājās, es domāju, ka tas ir ļoti saprātīgi. Bet tajāpat laikā mums ir jābūt piesacīgiem, kā jau tik norādīts, lai tas neradītu uh, komerc izdevīgumu un lai šīs normas ļaunprātīgi neizmantotu uh, ierīču ražotāji. Piemēram, ģenētiskās testēšanas ierīces eh, tiek eh, sagatavotas eh, ļoti izcilās un advancētās laboratorijās un institūtos, bet šīs ierīces nekad tirgu nenonāk, tās tiek izmantotas iestādes iekšienē. Tālāk mēs gribētu arī noprecizēt atsevišķas definīcijas, ir tīpaši tās, kas runā par jutīgiem datiem un par uh, klīniskām pilnvarām. Un es domāju, ka tajā pat laikā, kas attiecās uz eh, C riska klases produktiem, arī tie ir jāuzskata par augsta riska produktiem. Mēs uzskatām, ka atļaujas izsniegšana pirms laišanas tirgu ir e, lielā mērā līdzīga sistēma kā attiecībā uz medicīniskajām ierīcēm, un tādēļ es nedomāju, ka šeit mums vajadzētu rīkoties savādāk. Tas būtu jādara tieši tāpat kā attiecībā uz medicīniskajām iekārtām un ierīcēm. Es e, zinu, ka ir uh, atšķirīgi, piemēram, uh, diagnosticēšanas ierīces un implanti, kas tiek ievadīti cilvēku ķermenī, bet jāsaka, ka šie, šīs in vitro diagnostikas ierīces arī var nopietni ietekmēt pacientu veselību. Šo ierīču kvalitāte var ietekmēt veselību. Katrā ziņā šī, šī garantija ir jāsniedz un tai jābūt ir maksimāli drošai. Man šķiet, ka mums priekšā vēl ir garš diskusiju ceļš, un es ļoti ceru, ka mēs tiešām skatīsim ap šos eh, likumdošanas aktu projektus kopumā. Paldies, paldies! Tagad man ir vēl divi runātāji sarakstā - Rozbachs kundze un Maginas skundze. Vai vēl kāds vēlēsies izteikties? Nē, šķiet, ka nē, tad došu vārdu Rozbachs kundzei. Paldies! Es eh, mēģināšu runāt īsi un nepārāk tehniski. Paldies referentam par šo labo eh, ziņojumu. Un es piekrītu iepriekšējiem runātājiem par eh, šīm pašpārbaudēm. Tām nevajadzētu būt un nevajadzētu iesaistīties tādās pārbaudēs cilvēkiem, kas nav eksperti. Un par nelaimi ir internetā ļoti viegli iegādāties visādus apšaubāmus produktus no visurienes. Es ieteicu 144. grozījumu, bet man ir grūtības ar ceturto daļu šajā grozījumā eh, par eh, to, kas eh, notiek ar tātad eh, nepilngadīgām meitenēm, kas 14-15 eh, gadu vecumā, kas gaida bērns, tātad kurš ir, kurš izlēmis, ja viņas izdarīs ģenētisko pārbaudi. Paldies! Magines kundze, paldies! un es gribēju atbalstīt 144. grozījumu nodomu. Un uh, ir jābūt ļoti uh, rūpīgai kontrolē šeit. Uh, tā tad uh, ir svarīgs arī jautājums par nepilngadīgajiem un īpaši, kā teica iepriekšējā runātāja Eh, mums tas ir eh, skaidri jāpārdomā. Nu, šeit es negribētu uzreiz teikt, ka ir robs likumdošanā, eh, bet ir jāpārdomā un tur, kur ir iejaukti nepilngadīgie, ir jāuzmanās ļoti ar ģenētiskām pārbaudēm, sevišķi, ja ir problēmas, kam nav risinājuma. Uh, Un eh, es domāju, ka šis grozījums ir labi sagatavots 144. Un, eh, nu, protams, šis eh, komentārs par nepilngadīgajām topošajām mātēm ir atsevišķs jautājums, bet grozījums ir ļoti svarīgs. Un jautājums ir par to, vai kā dalība valstis, kas vēlas iet tālāk, arī varētu to darīt. Paldies. Komisija. Paldies un paldies eh, par iespēju piedalīties šajā diskusijā. Eh, mēs atkal uh, nu, uzzināt šīs diskusijas saturu par atļaujām. Eh, mēs jau apspriedām komisijas nostāju runājot par iepriekšējo ziņojumu. Tātad es neatkārtošu komisijas nostāju. Un viens no svarīgākajiem elementiem ir eh, pārbaudes un eh, informācija saistībā ar šīm pārbaudēm. Tātad ir pacientam ir jāsaņem pilnīgi informācija, lai eh, viņš varētu eh, pieņemt informētu eh, lēmumu. Un tas noteikti ir drošības jautājums un vajadzētu padomāt, kā strādāt pie šī jautājuma, jo tas ir ļoti svarīgs. Šeit ir arī jāņem vērā, kā produkts tiks lietots, un eh, mēs esam gatavi palīdzēt tehniskā diskusijā. Un vēl ir viens sarežģītāks jautājums no juridiskās perspektīvas. Tātad šie grozījumi ir sagatavoti attiecībā uz dažādiem ierīču veidiem. Uh, Šeit ir arī jāņem vērā subsidiaritāte un eh, dalību valstu loma, tā tad ir šeit grūti nonākt pie risinājuma. Mēs eh, redzam, ka daudziem priekšlikumiem ir vērtība, eh, piemēram, nu daži, bet ne visi, kā uzlabot pieeju informācijai par klīniskajiem pētījumiem Eh, šeit ir noteikti jāievēro vajadzīgos līdzsvars, tad arī kā iesaistīt visas eh, interešu grupas eh, salīdzināma maksa, arī identifikācijas sistēma, kas būtu sadarīga ar citiem izcelsmes noteikšanas veidiem. Un arī mēs varētu varbūt strādāt pie uh, ētikas eh, komitejām. Šeit mēs gribētu mm, arī iet tajā virzienā, kas ir noteikts grozījumos, un mēs esam gatavi turpināt eh, darbu. Un iespējams, ka mēs panāksim šeit vienošanos. Paldies komisijai un eh, referentam vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģiem par komentāriem un ierosinājumiem par šiem testiem, par pārbaudēm. Dagmāra Otbērente pareizi norādīja, ka ir atšķirības Ja cilvēkam ir, piemēram, aizdoms par urīnceļu infekciju un viņš dodas uz aptieku, uh, lai pats varbūt mājās pārliecinātos, vai tur ir kāda kaita vai nē, uh, tas atšķirs no tā, ja viņš dodas pie ārsta un viņam tiek paziņot tāda diagnoze, kas visu viņu dzīvi apgriež kājām gaisā. Tādēļ ir jābūt ļoti stingriem standartiem attiecībā uz šādām pārbaudēm. Uh, Un, ja, piemēram, ir kādas infekcijas, kam nav tik smagu, kas neatstāja tik smagas sekas, tas ir savādāk. Un, ja pacients pats veids pārbaudu, tad tas patiešām ir rūpīgāk jākontrolē, jo ārsts veicot diagnostiku, protams, rīkojas savādāk šos pašu uh, veiktos uh, testus, pašu veikto diagnostiku es negribu aizliegt, bet, protams, uh, tos nevar salīdzināt ar tādu DNS testu ja mēs runājam par D klases produktiem, Tie noteikti, tiem noteikti ir jābūt uh, regulētiem un izrakstāmiem. Komisija šeit runāja par subsidiaritātes principu. Mums ir jāsaprot, vai tie ir politikas dabas vai tādi uh, likumīgas dabas apsvērumi. Ja eh, tā ir politiskas eh, dabas iebildumi, tad jau tas ir kaut kas pavisam cits. Ir dalība valstis, kurās ir izstrādāts programmas attiecībā uz HIV riska grupā iekļautajiem cilvēkiem, kas, piemēram, var paši arī veikt bez eh, receptes vai bez nosūtījuma HIV testu. Uh, bet, protams, tā vispārīgi raugoties, eh, tās ir smagas slimības un 111. Eh, kā arī citi grozījumi. Eh, man šķiet, par tiem ir jāapspriežas ar padomi. Par caurskatāmību. Margarita Oken, nu, tas ir neapšaubāmi ja um, nozares pārstāvi apgalvo, ka caurskatāmība nav problēma, tad tas ir pilnīgi aplami. Mēs atceramies uh, konkrētus gadījumus. Uh, kāds eh, farmācijas uzņēmums eh, pārdeva eh, precāpju līdzekli, sakot, ka tam nav nekādu blakņu, bet vēlāk to nācās izņemt no tirgus. Tādēļ mēs varam secināt, ka klīniskie pētījumi, klīniskās pārbaudes nebija caurskatāmas, jo, ja tās būtu bijušas caurskatāmākas, tad šāds līdzeklis nekad vispār ne, ne, nenonāktu tirgu pirmām kārtām. Ir jābūt stingrākiem noteikumiem un augstākam caurskatāmības līmenim. Un, uh, Glenisas Vilmotes ziņojums par klīniskiem izmēģinājumiem. E, tur jau viss ir runāts, tur ir runāts par to, e, kādi dati ir jāapkopo. Domāju, šeit vispār nav jālauž šķēpi. Un, ja ir pieņemts arī negatīvs slēdziens, tik un tā klīnisko izmēģinājumu rezultāti ir jāpublisko. Bet problēmas šeit rada konfidencialitāte un pacientu datu aizsardzība ir, protams, arī komerc noslēpums. Eiropas Savienības tiesa ir teikusi, ka lieliem uzņēmumiem, starptautiskiem zāļu ražotājiem uh, Eh, šie uzņēmumi ir eh, saņēmuši datus no mazākiem uzņēmumiem, un, protams, te ir jārūpējas arī par eh, intelektuālā īpašuma aizsardzību, bet īpaši par tādu intelektuālo īpašumu, kas ir radies mazākos uzņēmumos. Protams, par to vēl mums ir jārunā daudz vairāk. Es atbalstu vairāk caurskatāmības, pilnīga caurskatāmība, tomēr zināmā mērā. Uh, pārkāpīja kaut kādas robežas tālāk. 104, 44. grozījums un tam līdzīgie. Es vēlējos pateikties kolēģiem par izrādīto atbalstu. Āna Rosbaha mums ilustrēja kādu gadījumu, es domāju, ka dalību valstīm šeit ir jāatstāj zinām rīcības brīvība, protams, kāds mazgadīgais, tam ir jārēķinās ar pārbaudas sakām, diagnostikas sakām, un viņam arī ir jāsaprot, vai viņš dosies uz šādu pārbaudu vai nē, un šis mazgadīgais pacients arī ir jākonsultē, bet mums nevajadzētu pārāk iejaukties dalībvalsts likumdošanā, jo normas eh, atšķiras, eh, tātad kad eh, un kurš lemj par šiem jautājumiem, mēs nevēlamies dalībvalstīm kaut ko diktēt, jo tās, piemēram, kaut ko tādu līdz šim nav darījušas. Tā tad pacientam ir jāsaņem viss nepieciešamā informācija, un tas nevar notikt kaut kur eh, pilsētas tirgus laukumā. Es atbalstu arī Mairetas eh, teikto par 144. grozījumu. Septītais punkts ir ļoti svarīgs. Nevajadzētu būt pilnīgai harmonizācijai. Ir jāievieš minimālie standarti, kas jāievēro dalību valstīm un tās var arī nedaudz atkāpties un ievērot, zinām, rīcības brīvību. Āņija Vaisgerbere arī ir iesniegusi grozījumu par jautājumu, kas manai sirdī arī ir gana tūs, bet varbūt to varētu iekļaut apsvērumos, lai dalību valstīm atstātu pilnīgi lielu um, rīcības brīvību. Par procedūru runājot, mums nevajadzētu tagad vilkt gumiju, Bet uh, jautājums ir ļoti jūtīgs, tādēļ mēs ar uh, ēnu referentiem vienojāmies, kāpēc balsojuma komitejā mm, vēlēsimies, lai uh, balsojums plenārsēdē notiktu pēc iespējas ātrāk, um, bet uh, Galīgais balsojums būs pēc tam pēc ilgāka pārtraukuma, lai mēs vēl varētu vienoties ar padomu. Mums ir jāsaprot, vai tad būs vienošanās pirmajā lasījumā, jau pēc balsojuma komitejā, vai mēs eh, iesim cauri visām procedūras pakāpēm, līdzīgi kā Rīsas kundzes ziņojumā. Protams, mums, eh, ja mm, mums būs iespēja, ja būs vairāk laika, sagatavot tādu pēcīgāku mandātu un apspriest visas detaļas. Es uzskatu, ka mums šādu procedūru vajadzētu biežāk izmantot komitejā, bet, nu, katrā ziņā nevilksim nevajadzīgu gumiju. Paldies! Paldies Pēterim Līzem. Tagad esam noslēguši debats par šo darba kārtības jautājumu. Un par šo ziņojumu balsosim tāpat kā par Rotbērens ziņojumu 10. jūlijā un 2016. E, gada septembrī varam par to balsot plenārsēdē. Nākamais darba kārtības punkts, numur 7. Pārskata ziņojums par rīča regulu un konkrētu rīča regulas elementu pārskatīšanu. Mēs uh, esam uzaicinājuši Dānseta kungu, komisijas pārstāvi jau ir ieradušies, man tagad ir uh, jāpa lūkojas, uh, tātad jāiepazīst ar jūsu uzvārdiem. Es skatos, ka ir arī Vilmot kungs ieradies, pie mums arī strādā viena kolēģi tieši ar tādiem pašiem iniciāļiem, tā ir Glenis, bet jūs esat Grējams Vilmots un ļoti liels prieks jūs šeit redzēt un vēl pagaidīsim Eiropas ķīmisko vielu aģentūras izpildirektoru. So, ich begrüße auch ganz herzlich Gerd. Vēlējos sirsnīgi sveikt pie mums Gertu Dansetu, Eiropas ķīmisko vielu aģentūras izpildirektoru, un nekavējoties var dot viņam vārdu. Mēs esam arī atvēlējuši pietiekam daudz laika šīm diskusijām. Pirmām kārtām uzstāsies komisija, um, stāstot par pārskatas ziņojumu, pēc tam būs diskusijas, un pēc tam arī uzstāsies Dānseta kungs. Un tāpat uzstāsies arī Lamasors kundze no Eiropas parlamenta. Ā, tomēr ieraudzīja, man šķita, ka viņa vēl nav ieradusies. Tā tad jau pazīstama seja vidas komitejā Lamperoco kundze. Viņa ir mūsu pārstāve Eiropas ķīmisko vielu aģentūrā, un tagad došu vārdu uh, ģenerāla direktora vietniekam no vides ģenerāla direkcijas lūdzu. Uh, um, Paldies. Uh, tātad pirms es uh, sākšu skatīt detaļas, tad par, vispirms par kontekstu. Komisija ir sagatavojusi priekšlikums parlamentam un dalību valstīm uh, septītajai vides eh, darbības programmai, tātad kā veidot netoksisku vidi, un rīč ir centrālā daļa šajos, galvenā daļa šajos pasākumos, un šeit arī ir eh, jārīkojas tālāk, lai sekotu ķīmisko vielu eh, maisījumiem un rīču vispārējais mērķis ir nolīdzināt, nodrošināt eh, cilvēku veselības un vīdes aizsardzību. Un eh, rīč eh, šajā gadījumā palīdzēs sasniegt šo mērķi un šī diskusija uh, Eh, notiek eh, laikā ļoti laicīgi. Tātad rīč eh, darbojas un tas palīdzēs mums sasniegt tos mērķis, ko mēs esam sev noteikuši, lai gan ir vajadzīgi daži uzlabojumi, un mēs tos esam ieteikuši. Bet galvenais secinājums ir tāds, ka rīč regula darbojas. Mēs e, mēģinājām noskaidrot, vai ir kādi trūkumi vai pārklāšanās e, juridiskajā sistēmā, e, kas regulē ķīmiskās vielas, un ir ļoti svarīgi, lai regulējošā vide būtu stabila un paredzama. Tātad galvenie noteikumi netiek mainīti. Ir dažas iespējas uzlabojumiem, tātad e, pirmkārt e, attiecībā uz reģistrāciju. Tātad 2010. gada termiņš bija veiksmīgs un nozares pārstāvi to ievēroja. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīgi uzlabojumi Eh, kvalitātē, tātad nozares iesniegto datu kvalitātē un ir eh, bijuši vairāki gadījumi, kad nav pilnīgas atbilstības regulai. Mēs uzskatām, ka mēs varam eh, praktiski strādāt tālāk pie kvalitātes, īpaši par eh, runājot par vielām, kas tiek apskatītas, ir vajadzīga labāka analīze un ir arī jautājums par to, eh, cik eh, šo vielu ir starpprodukti un vai tās tiešām tādas ir. Nākamajās dažās dienās, tātad mēneša beigās, būs jauns reģistrācijas termiņš, un es strādāju ar EKA, lai mēģinātu uzlabot eh, šo, šo vielu reģistrāciju. Tātad ar ķīmisko mm, vielu aģentūru. Un otrs uzlabojums attiecās uz eh, to, lai mēģinātu veicināt vielu aizstāšanu ar drošākām un jau ir eh, redzams, ka eh, šos, eh, šo vielu sarakstu veidošana veicina aizstāšanu un arī veicina prasības no lietotājiem. Tātad jau ir pierādījumi, ka mēs esam sasnieguši panākumus un ir 138 vielas, kas ir šajā aizstājumo vielu sarakstā un e, komisija dalībvalstis un EKA strādā, um, lai veicinātu šo vielu aizstāšanu un mans kolēģis informēs par to, uh, Eh, ko mēs plānojam darīt, lai uzlabotu situāciju līdz 2020. gadam. Eh, trešā uzlabojumu iespēja ir tāda, vai mēs tiešām eh, mazinām šķēršļus vienotajā tirgu un ir informācija, ka dalību valstis uh, neuzņēmas eh, iniciatīvu valsts līmenī, un eh, mēs domājam, ka šeit eh, būtu iespējas vēl tālāk panākt progresu, lai gan daži rezultāti jau ir. Vēl ir jautājums par rīču efektivitātes jautājumu īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem un lietotājiem. Mēs varam sadarboties eh, gan ar aģentūru, gan ar dalību valstīm, lai informētu mazos un vidējos uzņēmumus un lietotājus, eh, kādā veidā uzlabot situāciju. Mēs organizēsim eh, semināru. Tas notiks Brīselē 27. jūnijā un ir svarīgi, lai visas ieinteresētās puses piedalītos un mēģinātu uzlabot rīču darbību. Seminārs apskatīs tātad reģistrācijas dosjē kvalitāti mazo un vidējo uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu eh, izaicinājumus. Tas ir īsumā pārskats, un tagad uh, mans kolēģis turpinās. Paldies. Uh, Vilmot kungs, lūdzu. Paldies, un es gribētu pateikties komitejai par to, ka man ir iespēja šodien uzstāties uh, par nelaimi. Uh, direktoru vietniekam ir jāizstāj tā Jānīkungs citā e, pasākumā, tātad viņš nevar piedalīties par to, kā rīč darbojas, ir redzams, ka ir pozitīva iedarbība gan uz veselību, gan arī konkurenci un inovācijām. Un tagad es nedaudz vairāk pastāstīšu par situāciju ar maziem un vidējiem uzņēmumiem Pārskats rāda, ka mazie un vidējie uzņēmumi e, uztraucas par rīču ieviešanu un e, viņiem ir e, grūtāka situācija nekā lielajiem uzņēmumiem. Viņiem ir grūtāk gan iemācīties lietot rīču, gan arī uzņemties izmaksas. Bez tam arī eh, daudzi uzņēmumi nav pietiekoši informēti par to, kas ir jādara, lai ievērotu rīču. Un komisija pirms dažiem mēnešiem izdarīja um, aptauju un noskaidrojās, ka rīčs ir viens eh, no grūtāk ieviešajiem likumdošanas aktiem. Uh, Tātad mēs um, pēc šī ziņojuma sagatavojam vairākus ieteikumus maziem un vidējiem uzņēmumiem, un mēs paskaidrosim, kas uzņēmumiem ir jādara, lai ievērotu rīču un arī uh, kā izpildīt saistības. Mēs jau uh, samazinājām maksas uh, ķīmisko vielu aģentūrai Eh, tātad mikro uzņēmumiem būtiski tika mazinātas eh, šīs eh, maksas un termiņš reģistrācijai ir šīs nedēļas beigās, tātad mēs vismaz mazināsim maksas, bet ir vēl arī citi jautājumi, pie kā mēs strādājam. Tātad mēs gribam padarīt sistēmu draudzīgāku maziem un vidējiem uzņēmumiem Un mēs arī mm, palīdzēsim tad apmainīties ar informāciju, ir īpaši informācijas apmaiņas fórums, būs vairāk informācijas par intelektuālā īpašuma tiesībām un eh, tādā veidā mēs varam labāk iesaistīt rīč eh, pētījumu attīstības un inovāciju procesos un arī mēs varam eh, veicināt informācijas apmaiņu gan valstu līmenī, gan arī Eiropas līmenī. Un eh, par eh, Eiropas ķīmisko aģentūru EKA mēs secinājām, ka šī aģentūra strādā labi un tā ir galvenā loma rīču ieviešanas vadībā tās loma ir eh, svarīga, eh, veicinot ķīmisko vielu drošu lietošanu, un es eh, ceru, ka aģentūra arī turpinās tādā veidā strādāt. Jau notiek darbības, lai pievērstu uzmanību ražīgumu uzlabošanai un labākai sadarbībai ar citām interešu grupām. Par Eh, riskanto vielu noteikšanu jau 2010. gadā. Tā Jānīkungs un Potočnikungs eh, minēja šo procesu. Tā tad mērķis bija noteikt 136 eh, šīs riskantās vielas, un mums faktiski ir noteikta 138. Šis darbs bija mm, kopīgs tātad komisijai un EKA, Un tagad eh, līdz 2020. gadam mēs eh, eh, strādājam pie visu riskanto vielu saraksta un arī pie rīcības plāna, ko mēs jau apspriedām ar dalību valstīm konkurences un vīdas padomēs. Bez dalību valstu atbalsta būtu grūti virzīties tālāk tātad, ko mēs gribam. Vielas ir iedalītas eh, trijās grupās, tātad eh, pirmkārt eh, mutogēnās un kancerogēnās vielas, otrās ir akumulējušās toksiskās vielas, un trešā grupa ir endokrīnu uh, sāšķēlēji un e, citas līdzīgas vielas. E, protams, šīs vielas uztrauc visvairāk, jo tām var būt e, neatgriezeniskas sekas uz veselību. Un pēc esošās informācijas mēs nosakām, kas ar šīm vielām būtu jādara. Tātad mūsu plāns ir pamats tālākai darbībai līdz 2020. gadam. Un plāna ieviešana sākās ar semināru, kas tika organizēts pirms sešām nedēļām apmēram, un kur mēs runājām par to, kas tiks darīts tālāk. Ir jau vairāki citi semināri, kas ir plānoti, un darbs arī tagad sākas. Paldies par uzmanību! Paldies komisijai. Tagad uzsāksim uh, diskusijas. Uh, pirmais ir koordinators, ETP grupas koordinators uh, Zēberkungs. Lūdzu, Rihard, paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties komisijai par šo uh, prezentāciju. Domāju, ka ar rīču mēs esam pieņēmuši tādu likumu, kas ir tāds uh, ļoti pamatīgs, tāds gadsimta likums. Un, uh, Mēs varētu teikt, ka tas sev ir pierādījis praksē, bet, protams, ir arī e, dažādi trūkumi. Es esmu saņēmis vēstules no vides organizācijām, kas sūdzas par datu slikto kvalitāti. Tātad tiek piedāvāta tikai viena, tātad ir tikai viena trešdaļa datu, kas e, atbilst e, visām prasībām un normām. Protams, ko tādu mēs nevaram pieciest. Tāpat tiek runāts par to, ka MVU ir jāveic ļoti daudz darba, dažāda uh, veida birokrātiskajām procedūrām jāaiziet cauri, un komisija e, sagatavoja paziņojumu, ka tā vēlas e, parūpēties, lai rīč būtu draudzīgāka lietošanai, tieši domājot par MVU. Un ka šie, šīs prognozes par 2018. gadu, ka tur būs 2,5 miljārdi, bet īsnībā jau 2008, 2014. gadā jau būs ļoti liela daļa sasniegta. Tālāk. MVU bieži vien tiek atstāti likteņa varā. Uh, jo uh, runājot par iekšējo darba sadalīšanu, tad uh, ir jāpieņem darbā cilvēki, kas eh, būtu atbildīgi tikai par rīču izmantošanu un ir eh, jāizmanto arī papildus pakalpojumu, kas maksā ļoti dārgi. Tas nozīmē līdz ar to lielus šķēršus MVU ir jāsamazina nodevas. Domāju, ka tas ir ļoti labs priekšlikums, bet tas, eh, kā rīču ikdienā strādāt, piemēram, datu bāzes, drošības principi, tas viss ir ļoti, ļoti sarežģīti. Mums tādēļ vajadzētu padomāt, kā šo sistēmu padarīt draudzīgāku MVU. Mēs nevēlamies pazemināt standārtus, mēs vēlamies, lai augst, šī latiņa saglabātu augstās pozīcijas, bet mm, MVU dzīve ir jāpadara vieglāka. Protams, ja mēs runājam par lielajiem koncerniem, lielajiem uzņēmumiem, eh, viņiem nav nekādas grūtības pieņemt darbā pietiekam daudz cilvēku, bet eh, ja ir, piemēram, mazs uzņēmums, tad eh, tas var sūtīt tikai kādu vienu vai divus cilvēkus uz dažādiem semināriem un pasākumiem. Tādēļ ir arī jāparūpēs par dažādu asociāciju un instrumentu iesaistīšanu. Uh, lai eh, MVU būtu vairāk arī informēti par eh, rīču izmantošanu ikdienā. Atcerēsimies, ka MVU uh, eh, saražo tieši lielāko IKP daļu Eiropas Savienībā. Jūs būsiet dzirdējuši, ka šie pārējie instrumenti rada grūtības. Uh, ir daļa uh, regulējuma, kas ir iekļauts jau rīč, ir arī lielas uh, problēmas ar uh, šīm atkrituma apsaimniekošanas direktīvām un dalību valstīs interpretācija ir atšķirīga, piemēram, kas ir atkritumi Vācijā, piemēram, tās varbūt izēvēlas Austrijā un tā tālāk. Aģentūrai vajadzētu arī E, padomāt par tādu iestādes ierīkošanu, kas izskatītu sūdzību, un ja, piemēram, MVU ir problēmas e, saskaņā, piemēram, ar datu bāzi vai e, ieviešot kādu konkrētu ķimisko vielu, tad vajadzētu būt arī iestādē, kur varētu griezties. Paldies tagad Linda Makeivam. Um, <clears throat> thank you, thanks to the commission. Paldies un uh, paldies komisija par informāciju. Uh, arī bija prieks dzirdēt par semināriem, jo uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas uh, runāja par tiem jautājumiem, ko jūs jau minējāt. Un mazo un vidējo uzņēmumu un arī lietotāju loma šeit ir ļoti svarīga un es pieņemu, ka arī citi kolēģi ir saņēmuši jautājumus. Bet man ir daži e, citi detalizētāki jautājumi par to, e, kā uzņēmumi iziet reģistrāciju. Manā vēlēšana apgabalā bija gadījumi, kad uzņēmumi, kas kļūdas dēļ ir uh, nepareizi reģistrējušies. Vienā gadījumā viņiem e, deva padomu, tātad Rič e, konsultants uzņēmumiem nav skaidrs, kā viņiem ir jāreģistrējas, un jums ir e, mazo un vidējo uzņēmumu pārbaudas sistēma, un kad tiek noskaidrots, ka nav uh, reģistrācija pareizi, tad eh, viņi tiek, uh, viņiem tiek uzlikts, nu jūs to saucat par administratīvo maksājumu uzņēmēju, to sauc par sodu, un tā tad no februāra šāda kārtība. Nu, jūs teicāt, ka sots tiek samazināts. Uh, bet eh, nu, ja nu šis uzņēmums tika sodīts eh, pirms samazinājuma, eh, tā tad, jā, sods bija uzlikts agrāk, un tad jautājums ir par to, kā maksāt, nu, piemēram, bija gadījums, kad uzņēmumam bija jāņem kredīts jāņem aizdevums no bankas, lai samaksātu. Eh, nu, un, protams, par bankas aizdevumu ir arī jāmaksā procenti. Eh, kāda ir iespēja maksāt par daļām gan šo, šīs papildus izmaksas, gan sodus? Es zinu, ka līdz 2018. gada termiņam būs varbūt vēl vairāk reģistrācijas gadījumu, un Es eh, domāju, ka jūs droši vien arī veidosiet kādus atbalstu mehānismus maziem un vidējiem uzņēmumiem. Eh, vēl jautājums par eh, šiem izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Vai tie tiek izvērtēti? Un beidzot par aizstāšanu, kas bija viens no galvenajiem rīču mērķiem jau tika minēta, minēta pierādījumi par to, ka šī aizstāšana notiek. Kad varētu eh, saņemt eh, vairāk informācijas, jo ir eh, sūdzības par to, ka vienkārši viens preces pazūd un nekas cits neparādās vietā tirgu. Paldies, Kris Devis no liberāļiem. Uh, Paldies. Es domāju, ka viens no rīču panākumiem ir tāds, ka e, daudziem no mums ir ļoti e, maz e, vēstuļu par rīču, nu, ņemot vērā to, ka lobijas vispār ir ļoti aktīvs, tad šis ir rādītājs, ka sistēma strādā labi. Tālāk Es vēl gribētu eh, runāt eh, par eh, to, ka tiek šī reģistrācija uzskatām, uzskatīta par ļoti birokrātisku un jautājums ir, kā lietotāji to iziet. Par pārbaudēm ar dzīvniekiem es saprotu, ka EKA Eh, pietiekami aktīvi neievieš tos noteikumus, ko mēs pieņēmām likumdošanā, lai veidotu alternatīvas eh, izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Un vēl divi jautājumi. Es priecājos, ka šis kandidātu vielu saraksts, riskanto vielu saraksts tiek veidots Protams, nevalstiskās organizācijas saka, ka ir tikai trīs ierobežojumi noteikti. Eh, bet, eh, nu, ja ierobežojumi sāk eh, ieviesties, tad uzņēmumi var rīkoties jau saulaicīgi, lai tiktu vaļā no šīm vielām. Bet ko jūs teiktu par šo uh, apgalvojumu, ka tikai trīs no šīm eh, vielām ir ierobežotas. Un beidzot eh, par semināriem. Nu, semināri eh, tiek gatavoti, bet vai ir kāda sadarbība ikdienā ar uzņēmumu pārstāvjiem? Man ir ļoti daudz potenciāli jautājumi, ko varētu uzdot. Un eh, šādus eh, jautājumus var uzdot eh, uzņēmēji katru dienu. Viņiem ir daudz dažādu priešlikumu, kā atvieglot savu darbību. Un ir priešlikumi, kā uzlabot rīču efektivitāti. Vai jūs varētu mm, komentēt, kas notiek, ja uzņēmums jums lūdz eh, palīdzību vai uzdod jautājumu, tad eh, nu, vai jūs esat pārliecināti, ka jūs tiešām varat viņiem palīdzēt? Paldies! Satu Hasī, viņa ir eh, kontaktpersona par ķīmisko vielu aģentūru, tātad viena no ekspertiem. Paldies, paldies, ka ieradāties! Pirmais īsais komentārs par paredzēto grafiku. Lai uh, līdz 2020. gadam uh, sarakstā uh, iekļautu visas bīstamās vielas. Es domāju, ka tas ir pārāk tālā nākotnē. Mēs runājam par 11 gadiem, lai iekļautu šajā sarakstā visas vielas. Uh, un tagad ir nepieciešams 14 gadi, lai visas šīs ārkārtīgi bīstamās vielas iekļautu sarakstā, kandidātu sarakstā. Nu, domāju, tas ir ļoti garš laika posms. Man ir daži jautājumi, kas ir saistīti ar datu kvalitāti. Par to esam diskutējuši jau vairāk kārtī eka. Paziņoja, ka tiek pārbaudīta dokumentu atbilstība, un ja uzņēmumi atsūta uh, tādus nepilnīgus datus, tad uz to tiek arī norādīts. Jūs teicāt, ka tādā gadījumā ja uzņēmumi nepiedāvā atbilstošu dokumentus, jūs eh, viņiem atņemsiet reģistrācijas numuru. Gribēju pavaicāt, vai kaut kas tāds jau ir noticis, vai kāds uzņēmums no tā jau ir cietis. Tāpat jūs arī apņēmāties publiskot lēmumus par uh, šo neatbilstību, par uzņēmumu piedāvāto dokumentu neatbilstību. Bet eh, šajās publikācijās jūs esat ehm, izdēsuši uzņēmumu nosaukums, tātad eh, sabiedrība šeit neko nevar darīt, nevar izdarīt spiedienas šiem uzņēmumiem. Vai jūs esat domājuši par to, lai arī um, drukātu šo kompāniju uh, uzņēmumu nosaukumus, lai arī sabiedrībai tajā visā būtu kāda teikšana? Un ir vēl kāds jautājums, kas ir saistīts ar datu kvalitāti. Piecgades eh, pārskats, eh, ar ko iepazināmies pirms diviem gadiem, uzrādīja, ka tikai 20% no uzņēmumiem sniedz datus par mutagēniem, kancerogēniem eh, produktiem un vielām. Or, or VPVB. And, uh, Tie bija dokumenti, bet cik uh, liels ir to vielu skaits, par, kuriem, par kurām jums vēl nav nekāda informācija, vai tai ir mutagēni vai kancerogēni vai kādas citas vielas. Eh, vai jūs esat uh, apņēmušies veikt pārbaudi? Uh, vai eh, šogad eh, reģistrējot vielas noteiktajā termiņā šīs prasības tieks, tiks ievērotas. Jo tā ir pamata informācija, kas ir nepieciešama klasifikācijai. Vai šie ir patiešām ļoti bīstamie produkti vai nē. Paldies, Satu Hasī. Āna Rosbach, lūdzu. Tak, formand. Um, jeg er glad for at høre. Paldies. Es um, priecājos uh, dzirdēt no Vilmat kunga, ka uh, notiek uh, mēģinājumi saprast rīču iedarbību, rīču rezultātus, bet ko komisija un aģentūra var darīt, lai ievērotu, um, lai uzņēmumi būtu labi informēti par visu uh, regulēšanas sistēmu un arī par izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, uh, ko komisija dara, lai uh, samazinātu šādu izmēģinājumu skaitu. Jo parādās ar vien vairāk alternatīvu izmēģinājumiem ar dzīvniekiem un uh, cik eh, lielā apmērā šīs alternatīvas tiek lietotas. Nesen bija gadījumi, kad eh, vielas varētu tikt pārbaudītas bez dzīvniekiem, bet likumdošana joprojām prasa izmēģinājums ar dzīvniekiem. Un arī tātad būtu jāapsver eh, vairāk eh, izmantošana, kauto dzīvnieku nevis dzīvo izmantošana. Paldies! Tātad eh, tagad es došu vārdu komisijai un komisiju lūdzu. Es gribētu eh, sākt ar jautājumiem par eh, dzīvniekiem. Ir trīs jautājumi šeit. Pirmais ir datu eh, apmaiņa. Tātad regulā bija paredzēts veidot datu apmaiņas mehānismu. Uh, Un pārskatā mēs esam norādījuši, ka datu apmaiņas noteikumi atbilst tām prasībām, ko mēs esam noteikuši, tātad veicināt dzīvnieku e, labturību un e, arī 99% no informācijas tiek iesniegta kopīgi. Otrs jautājums ir Um, kurās nozarēs nav bijis vajadzīgo panākumu par uzņēmumiem, kas iesniedz informāciju, lai parādītu, kas notiek ar uh, dzīvnieku labturību. Uh, šeit nav pietiekami kvalitatīvas informācijas. Un arī par alternatīvo pārbaudas metožu drošuma, eh, tātad par zinātnisko pamatojumu. Šis eh, pamatojums nav pietiekami izstrādāts, un tātad mēs nesam šeit sasnieguši tos panākumus, ko mēs gaidījām. Kā jau es teicu, mēs runāsim par informācijas kvalitāti gan seminārā, gan arī citos notikumos. Trešais ir, kas tiek darīts, lai skatītu alternatīvas izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Mēs eh, ieguldām lielu naudu, vairāk nekā 300 miljonus eiro programmas, lai atbalstītu alternatīvās metodas. Arī mēs um, veicam šādas pētījumus savā laboratorijā, un tur ir izstrādātas un apstiprinātas jau starptautiski vairākas alternatīvas metodas. Un šīs metodas ir pieņēmtas, tā tad ir panākumi alternatīvu metožu meklēšanā. Vēl daudz, kas ir jādara, bet uzņēmums, uzņēmumu sniegtā informācija liek domāt, ka vēl daudz, kas ir jāpadara tātad šeit Eh, jautājums nav viennozīmīgs. Jautājums par eh, rīču un eh, atkritumu pārstrādes un kontrolas regulu. Vairāki uzņēmumi ir izteikuši bažas, un mēs esam izdevuši norādījumus par plastmasas izstrādājumu pārstrādāšanu un turpināsim strādāt lai būtu uzņēmumiem skaidra situācija tiem, kas strādā pārstrādes sektorā. Un eh, Makavens kundze eh, jautāja par inovācijām un aizstāšanu, tad par ķīmisko vielu aizstāšanu un par alternatīvām ir jau uh, fakti, bet pagaidām mēs jums vēl nevaram, eh, nevaram vēl pilnībā informēt par izmaksām un rezultātiem, jo mums nav pietiekam daudz eh, datu. Bet eh, mēs turpināsim strādāt un atgriezīsimies pie šī jautājuma. Es gan jums nevaru pateikt konkrētas termiņas jo mēs vēl nevaram eh, informēt par visām detaļām, eh, cik ir eh, inovācija un kādi ir rezultāti. Šie bija daži vispārīgie jautājumi, kas tika uzdoti, pēc tam vēl bija vairāki detalizēti jautājumi, ko jūs uzdevāt. Paldies par jautājumiem, kas tika uzdoti komisijai. Kris Devis jautāja, vai ar trījiem ierobežojumiem pietiek. Nu, es negribētu šeit noteikt tādus eh, skaitļus, jo šeit ir jāapskata vispārējā, eh, vispārējais rīču uzdevums ir vairāk nekā trīs ierobežojumi, kas tiek gatavoti un būs ar vien vēl jauni, tas nenozīmē, ka mēs apstāsimies ar trījiem, ka mēs apstāsimies pie trījiem. Arī atļauju e, izsniegšana tagad kļūst par realitāti, un ēka drīz sāks ar to nodarboties. Un rīč nav vienīgā regula nav vienīgais veids, kā regulēt uh, riskus. Tātad es uh, neredzu, ka ierobežojumu skaits pats par sevi varētu būt problēma. Par kontaktiem ar uzņēmumiem mani kolēģi sazinās ar uzņēmumiem vairākas reizes nedēļā un pa e-pastu vēl biežāk. Mēs e, mēģinām atbildēt uz viņu jautājumiem un arī dalību valstu iestādes saņem vēl vairāk jautājumu, tātad mēs e, mēģinām e, skaidrot situāciju uzņēmumiem. Tas bija viss, ko es gribēju teikt. Pārējie jautājumi varbūt bija domāti Eka. E došu vārdu Ganset kungam, lai viņš atbildētu uz jautājumu, pēc tam arī citi runātāji varēs uzstāties. E es domāju, ka es savā prezentācijā varētu runāt vairāk par MVU un um, bēgļu lietotājiem, bet, protams, uh, rodas daudz jautājumu par MVU uh, um, šo administratīvo nodevu sistēmu. MVU status pārbaudīšana ir papildus pienākums, kas ekai ir jādara, lai pārliecinātos, ka šis uzņēmums tiešām ir MVU, un tādēļ regulā bija paredzēta šī administratīvā nodeva, un to arī komisija un vadība valde apstiprināja. Katrā ziņā mm, ir pārskatīta sistēma, kas eh, paredz šīs nodevas atmaksu 50% apmērā tikai tad, ja uzņēmumi jau procesa pašā sākumā, piemēram, ir norādījuši, ka viņi ir pieļāvuši kļūdu, lai mums eh, nevajadzētu tērēt eh, cilvēku resursus pārliecinoties par viņu statusu. Tādēļ es domāju, šajā gadījumā ļoti svarīgi redzēt, kurā mirklī uzņēmums mūs ir informējis par pieļauto kļūdu, ka, piemēram, viņi ir pārliecinājušies, ka viņi tomēr nav MVU. Bet ja uzņēmums uh, to dara jau, teiksim, saulēcīgi, tad mēs, protams, noteikti varam paskatīties uh, retrospektīvi attiecībā uz tiem uzņēmumiem, kuri kvalificējas uh, kā izņēmumu gadījums. Un tad tiem kā izņēmumu kārtā retroaktīvi varētu piemērot šo atmaksu 50% apmērā. Katrā ziņā mēs neesam veidot kā represijas orgāns mūsu mērķis nav uzlikt papildus slogu relatīvi maziem uzņēmiem, jo pat tie, kuri nekvalificējas kā MVU, nebūtu vienmēr ir lieli uzņēmumi. Arī tas ir jāsaprot. Piemēram, 20% atkarības īpatsvars ir ļoti neliels pat jūs esat eh, par mazāk eh, nekā trešdaļu atkarīgs no liela uzņēmuma, kā citu lielu uzņēmumu, jūs tomēr esat atkarīgs uzņēmums. Līdz ar to šī definīcija, protams, ir tāda mm, neviennozīmīga, un dažreiz tie, kuri neiekļūst eh, tajās skavās, uzskata sev par diskriminētiem. Tālāk par maksājumiem pa daļām. Regula to neparedz, bet mēs esam pieļāvuši izņēmumus, ja uzņēmumi spēja pierādīt mums, ka viņi nevar samaksāt šo administratīvo nodevu, bet ir gatavi to darīt pakāpeniski, tad mēs esam gatavi nākt pretī un atrast veidus, kā samaksāt. Līdz ar to tā nav, ka mēs brutāli skaldam un valdam, ka piemērojam šos noteikumus. Nē, bet mēs pieļaujam izņēmumus, ja šie izņēmumi ir pamatoti. Tas pats attiecās, piemēram, ar eh, reģistrācijas numuru atsaukšanu. Ir bijuši uzņēmumi, kuri ir pārņēmuši citu uzņēmumu, kam reģistrācijas numurs ir bijis anulēts. Līdz ar to jaunie pārņēmēji nevar būt atbildīgi par iepriekšējā uzņēmuma pieļautajām kļūdām. Un šajā gadījumā arī mēs esam piemērojuši vienu izņēmumu. tad uzņēmums ļoti skaidri dokumentēja to, ka iepriekšējā uzņēmuma vadība bijusi atbildīga par reģistrēšanu. Kā tādējādi es domāju, ka mēs interpretējam noteikums ar zināmu elastību, tādējādi ļaujot relatīvi maziem uzņēmumiem ar pamatotiem iemesliem ievērot eh, rīč noteikumus, samaksāt eh, nodevas un parādīt eh, sevi no labākās puses. Par eksperimentiem ar dzīvniekiem. Mēs ļoti daudz strādājam kopā ar dzīvnieku aizsardzības organizācijām, meklējot alternatīvas eksperimentiem ar dzīvniekiem. mēs pieliekam liels pūles kopā ar eh, zinātniekiem un attiecīgajām organizācijām, kas strādā pie šiem projektiem, lai atrastu alternatīvās testēšanas metodas, tās apstiprinātu un cerēsim, ka mēs varēsim tās akceptēt arī izdarot grozījumus pielikumos, rīču pielikumos. Un šeit es redzu tiešām ļoti liels perspektīvas nākotnē. Tālāk par ierobežojumiem. Lēmumu publicēšanu par neatbilstības gadījumiem. Mēs svītrojam uzņēmumu nosaukums no šiem lēmumu tekstiem, jo tad, kad mēs pieņemam lēmumu, administratīvajā procesā. Ļoti iespējams, ka uz to brīdi, kad šis lēmums tiek publicēts, uzņēmums jau ir novērsis pārkāpumu un nodrošinājis atbilstību. Līdz ar to būtu nepareiz publiskot šī uzņēmuma nosaukumu. Jo galu beigās mēs gribam, lai reģistrētie uzņēmumi vēl pirms mēs piemērojam savas sankcijas, nodrošinātu atbilstību. Tas ir pats galvenais. Un tieši tādēļ mēs arī pieņemam lēmumus par uh, uzņēmumu kvalitāti. Un tas ir iemesls, kādēļ neesam publicējuši uzņēmumu nosaukumus. Bet, protams, lietotāji var atrast uzņēmuma iespējamo nosaukumu, jo šie nosaukumi ir publicēti mājaslapā, kas ir pieejama sabiedrībai. Un tad tur netieši var redzēt, uh, kuri uzņēmumi strādā ar vienu vai otru vielu, jo šis lēmums ir attiecināts uz reģistrantiem, nevis uz uzņēmumu, kurš laiž konkrēto vielu tirgu. Par datu kvalitāti man šķiet, ka tas jau bija prezentācijā, bet jā, patreiz mēs uh, strādājām pie mērķtiecīgām uh, atbilstības kontrolēm un pārbaudēm. Un, kā jau Valants teica, ļoti iespējams, ka uzņēmumi bez zinātniska pamatojuma ir atteikušies no Eh, reāliem testiem un pārbaudēm. Un tādēļ mēs noteikti dosim šiem uzņēmumiem vēl vienu iespēju uzlabot eh, šo savu argumentāciju, bet eh, tas patiesībā ir domāts nevis vienkārši, lai uzņēmumi atteiktos no testēšanas, bet lai būtu pieejama alternatīva informācija vai citi veidi, kā pārliecināties par uh, vielas nekaitīgumu. Un, ja ļausiet, tad es arī gribētu tagad iepazīstināt ar savu prezentāciju. Priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji, godātie deputāti, man ir liels prieks un gods eh, pastāstīt jums par uh, pirmajiem pieciem rīču gadiem. Un uh, Eh, es eh, mēģināšu pastāstīt par to, kas ir mainījies šajos piecos gados. Vairāki no jums, protams, atceras eh, to datumu, kad rīča regula stājās spēkā. Tas bija 2007. gada 1. jūnijas. Bet Es nezināju, kas mani gaida turpmākajos sešos gados, veidojot Eiropas ķimikāliju aģentūru un uh, pildot uh, likuma noteiktās prasības. Šie gadi ir bijuši uh, vieni no gandarījuma vispiepildītākajiem gadiem, un mēs ar kolēģiem esam um, ļoti lepni par šo svarīgo lomu, ko mūsu aģentūra ir spēlējusi eh, visā šajā procesā. Un es gribētu izteikt savu pateicību par atbalstu, ko Eka ir saņēmusi no NV komitejas. Rīč nenoliedzami ir komandas darbs, un es domāju, ka mums ir izdevies parādīt savu spēju strādāt arī kopā ar jūsu komiteju kopīgi mērķu sasniegšanai. Es domāju, ka daudz pašā sākumā cerēja uz labāko, bet eh, klusībā baidījās no ļaunākā, kā jau Kristo pieminēja. Tādēļ, ka mūsu priekšā izvirzījās milzīgi izaicinājumi un laika bija maz. Tomēr, eh, kā komisijas eh, ziņojumā ir atspogļots par spīti šiem milzīgajiem izaicinājumiem, rīč ir veiksmīgi stājies spēkā un mūsu aģentūra ir spēlējis svarīgu lomu. Eh, mēs mainījām eh, atbilstības slogu un mēs eh, noteicām prasību uzņēmumiem strādāt kopā ar iestādēm un riska pārvaldības pasākumi tika realizēti arvien ātrāk un operatīvāk, tika uzlabota informācija, kas ir pieejama patērētājiem un strādājušiem, tajā pat laikā tika samazināta testēšana uz mugurkalniekiem. Un patreiz EK mājaslapā jūs varat atrast detalizētu informāciju par vairāk nekā 3000 vielām, vairāk nekā 8000 individuālu vielu tirgu. Lielākā daļa no šīs informācijas pirms rīča stāšanās spēkā nebija pieejama, bet tagad tā ir apkopot vienu vietu, lai to varētu lietot un iepazīties ar to. Patreiz mums ir 38 vielas kandidāts sarakstā un 20, 138 kandidāts sarakstā un 28 eh, apstiprināšanas sarakstā. uz šodienu eh, rīč eh, prasības attiecībā uz reģistrantiem un lietotājiem veicina uh, ķimikāliju drošāku lietošanu un ir veicinājusi um, daudzu mm, vielu, kaitīgo vielu aizstāšanu ar mazāk kaitīgām. Šī aizstāšana notiks arvien uh, plašāk, lai sasniegtu rīču galvenos mērķus. Kā jūs zinat, uh, mums priekšā ir otrais reģistrācijas beigu termiņš vielām, kas tiek ražotas vai importētas uh, apjomos no 100 tūkstošiem tonu un vairāk. Un šī reģistrācijas termiņa beigas ir piekdienas pusnakts. Un uh, man darbinieki Helsinkos uh, izskata uh, tūkstošiem pieteikumu, jo ļoti uh, daudzi izmanto tiešām šīs pēdējās dienas, lai reģistrētu vielas. EKA pirmdien no rīta prezentēs rezultāts eh, Briselē konferen preses konferencē, kas tiks pārraidīta internetā, un jūs varēsiet iepazīties tieši ar šiem rezultātiem. Un domāju, ka mēs eh, prezentēsim dažus ļoti interesantus skaidrus, kas atspoguļo EKA ieguldījumu ķīmijas eh, nozars attīstībā, bet, protams, um, ne jau tikai rozēm bija kaisīts mūsu ceļš. Es gribētu E, iezīmēt e, četras jomas, kur mēs panācām būtisku uzlabojumu. Vispirms tā ir datu kvalitāte, kas tiek iesniegt piesakot fīlu reģistrācijai kā arī e, rekomendācijas attiecībā uz vielu drošu lietošanu. Ar šādiem augstas kvalitātes datiem, kas labi tiek pasniegt lietotājiem, e, varam nodrošināt, ka ķimikālijas tiek droši lietotas. Bez šiem datiem mūsu rozes neziedētu. Eka cenšas palīdzēt, parādot cilvēkiem, kā lietot ķimikālijas, kāda ir labākās lietošanas paraugi, un mēs sagatavojam arī ikatējos pārskatu ziņojumus. Mēs izvērtējam arī nemazākā 5% no pieteiktām vielām, un vēl vairāk veicam mētiecīgās pārbaudas, bet tas ir uzņēmuma pienākums aktualizēt uh, savus vielu sarakstu pēc iespējas ātrāk, kamēr mēs viņiem liekam to darīt. Otrā joma, kur panākt uzlabojumu, kas palīdzēs EKA uh, īstenot uh, rīču mērķis ir tāds zinātniskie sasniegumi kā nanotehnoloģijas un endokrīnie um, disruptori. Katrā ziņā nanotehnoloģijās ļoti reti, ka tiek pieminēt šīs nanovielas. Tā kā rīč konkrēti nerunā par nanovielām, uzņēmumi neuzskata par savu pienākumu iekļaut šīs vielas savos pieteikumos, pat pēc tam, kad mēs bijām uzlabojuši savus vadlīnijas šim mērķim. Pieredze ASV rāda, ka jaunās vielas vielas satura īpaši lielu eh, vielu daļu nano eh, formā. Un tieši tādēļ arī būtu jāizdara izmaiņas eh, rīču pielikumos, lai dot konkrēts norādes attiecībā uz nano vielu klātbūtnes identificēšanu un reģistrēšanu aicinot uzņēmums atjaunot uh, savu vielu sarakstus. Tas pats attiecas arī uz vielām, kas negatīvi ietekmē endokrīno sistēmu. Kamēr komisija vēl strādā pie kritērijiem, kā identificēt eh, šo īpaši bīstamo vielu grupu, eh, mums ir jāstrādā pie vadlīnijām par ziņošanu. Un visbeidzot, eh, komisija pārskat prasības attiecībā uz um, Eh, tādu ķīmisko vielu eh, ražošanu, kas tiek ražots apjomos zemākos par 100 tūkstošiem tonu, un šeit noteikti ir uh, nanovielas, un tādēļ mums būtu jādomā par to, kā kontrolēt šo risku. Mēs ļoti ceram, ka komisijas darbs nākamgad um, izgaismos kādu progresu šajā jautājumā. Es domāju, mums ir jāpalielina arī atbalsts maziem vidējiem uzņēmiem. Lielās ķimikālija rūpnīcas Eiropā uzskata, ka rīč ieguvumi pārsniedz izmaksas, bet to nevar teikt par mazajiem uzņēmiem. Mani priekšlikumi ir vērsti uz to, lai mazinātu rīč negatīvo ietekmi uz MVU izdevumiem. Pētījumi rāda, ka mazo uzņēmumu īpatsvars, kas reģistrējušies šajā periodā, ir tikpat, cik iepriekšējā periodā, tie ir apmēram 20% no visiem reģistrējumiem reģistrantiem. Bet mums noteikti būtu e, jāpieliek īpašs puls, lai atbalstītu MVU, vai tie būtu piegādātāji, formāli izstrādātāji e, vai profesionāli produktu lietotāji jo šie uzņēmumi ļoti bieži nevienmēr zina savus pienākumus un tiesības, nec arī mērķus, kas ir jāsasniedz rīču. Būsim atklāti, arī maziem uzņēmumiem ir nepieciešams ievērot rīču normas. Viņiem ir jāsaprot, ka viņu ražotās ķīmiskās vielas, uh, ar, varbūt bīstams un tādēļ ir jānodrošina attiecīgas pavadošās instrukcijas, bet tajā pat laikā mums ir jādomā, kā palīdzēt MVU ievērot rīču normas. Mums jau ir ļoti laba sadarbības eh, pieredze ar mm, dalību valstu atbildīgajām iestādēm, pārtulkojot visas instrukcijas un norādes eh, attiecīgās dalību valstu oficiālajās valodās. Bet ir jādomā vēl par papildus atbalstu, un mēs gribētu, lai arī lielie uzņēmumi palīdzētu mazajiem pēc savas iniciatīvas. Piemēram, Piemēram, rīču speciālists lielā uzņēmumā varētu konsultēt mazo uzņēmumu, kāds notiek šeit Beļģijā, un lielie uzņēmumi uh, varētu samazināt arī um, datu piekļuvas izmaksas MVU. Mūsu izvērtējums par uh, uzlabojumiem uh, rīču direktīvas kontekstā lielā mērā saskana ar komisijas paziņojumu. Katrā ziņā mēs esam nolēmuši atspoguļot šīs vajadzības arī mūsu nākamajā stratēģiskajā daudzgadu programmā laika posmā no 2014. līdz 2018. gadā. Šis dokuments kopš akardienas ir pieejams eka mājaslapā publiskai apspriešanai visās valodās. Un galīgais eh, teksta projekts tiks pieņemts mūsu eh, valdē septembrī. Godātie deputāti, liels paldies par man doto iespēju uzstāties šeit šodien. Uh, uzrunāt jūs un piedāvāt savu ieskatu nākotnē un pār, iepazīstināt ar pārskatu par paveikto iepriekš. Es esmu pārliecināts, ka mm, Eiropas komisijas pārstāvi un mans eh, sekotājs, mans mm, pamatpārņēmējs EKA varēs informēt jūs par pozitīvo eh, rīču ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Ieskaitot arī eh, vairāk pierād, mm, uz zinātnes balstotos pierādījumus. Paldies! Paldies Gertam Dansetam. Tagad uh, būs diskusija otrā kārta. Es, protams, vēlējos pateikties arī jums un jūsu darbiniekiem par visu, ko pēdējo piecu gadu laikā esat darījuši. Nu, tas bija milzu darbs, protams, es saprotu, ka kāds jūs arī kritizēs, būs kritiski jautājumi, bet uh, nekļūdās tikai tas, eh, kas neko nedara. Tā ir piektā rīč gada diena, piektā jubileja. Mēs esam panākuši patiešām daudz un varam ar to lepoties. Es domāju, ka tas ir lielākais likumdošanas projekts, kas vispār ir ieraudzījis dienas gaismu Eiropas Savienībā visu šo gadu laikā, ņemot vērā eh, mūsu uh, lielo darbu apjomu. Protams, visu nav iespējams izdarīt nevainojam, bet katrā ziņā vēlējos pateikties jums un visai ķīmisko vielu aģentūrai. Proka kungs, Pāvils Proks, Korīna Lepāža un. Vai šo runu varēs pēc tam saņemt arī rakstiskā veidā, vai cā Kristēvis no zāles? Jā, protams, bet jūs arī vēl varēsiet vēlāk izteikties. Pāvils Proks un Satu Hasi arī pieteiksies. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir trīs jautājumi komisijas pārstāvjiem. Jūs teicāt, ka jums ir ekoloģiski mērķi, tā tad vide brīva no toksiskām vielām. Tas, protams, eh, radīs eh, arī zināmas konsekvences, eh, kas notiks valstīs, kas nav Eiropas Savienībā. Vai jums šķiet, ka vajadzētu padomāt arī par ķīmisko vielu pārvaldību arī trešajās valstīs? Uh, Otrais jautājums saistīts ar informāciju. Vai jums šķiet, ka informācijas izplatīšana, ko veids EKA, ir efektīva, vai pilsoņi visu uzzina, vai viņiem tā šķiet liederīga, vai jums šķiet, ka joprojām ir daudz trūkumu? Un trešais jautājums arī komisijai endokrīno sistēmu ietekmojušās vielas un ķīmiskas vielas, kas varētu būt bioloģiski akumulatīvas. Kā jūs vēlties uh, cīnīties pret šiem jautājumiem? Thank you very much, Pavel. Next speaker is... Daudz no šīm vielām joprojām nav iekļauts šajā sarakstā. Paldies, un tagad Korina Lepāža. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties uh, Dancit kungam par visu informāciju, ko viņš mums šodien izklāstīja. Man ir divi jautājumi. Jūs šķiet jau varētu varētu atbildēt par šiem endokri, par vielām, kas ietekmē endokrīno sistēmu. Eh, tās joprojām nav pilnībā ietverts rīčs. Un mums ir nepieciešams arī vairāk informācijas, lai šos disruptorus eh, varētu labāk identificēt. Ir arī uh, atļauju izsniegšanas procedūra, kas ir iekļauta uh, rīča direktīvā. Varbūt, ka beidzot ir pienācis laiks meklēt aizvietotājus, lai izmantotu mazāk kaitīgas vielas. Uh, Ir arī šīs bioakumulatīvās vielas, tām nedrīkst izsniegt atļauju, ja, ja nu vienīgi tās, tā, tā ir vienīgā iespējamā viela, ko vispār var izmantot, ja pilnīgi nav iespējams atrast nekādas aizstājēja vielas. Tālāk par Eiropas ķimisko vielu aģentūru. Domāju, jums ir jāspēlē ļoti pārliecinošu lomu E, veicinot aizstājēju vielu meklēšanu, un rīč to neregulē, bet eka noteikti šeit ir jāspēlē savu lomu, vai jums šķiet, ka jūs varētu to spēlēt pat vēl pārliecinošāk nākamo gadu laikā. Un visu beidzot, Eiropas pilsoņiem ir svarīgi būt pārliecinātiem, ka piesardzības princips un aizstāšanas princips, kas ir galvenie rīču pamatprincipi, tiek patiešām īstenot pēc burtu un gāra. Paldies! Vai jums šķiet, ka tas tiek pietiekam darīts? Paldies, Satu Hasī tagad. Thank you very much. Paldies, priekšstādātāji. Paldies arī Dancita kungam par viņu prezentāciju. Es jau pēc pirmās diskusiju kārtas uh, uzdevu dažus jautājumus un cerēju uz tiem saņemt arī atbildes uh, Dansēta kunga prezentācijā. Diemžēl man šķiet, ka neesmu atbildes uh, joprojām saklausījusi. Par uh, reģistrācijas numuru anulēšanu jūs teicāt, ka par šādu praksi esat jau domājuši. Uh, ja, doku, ja uzņēmumi joprojām turpina piedāvāt nepilnīgus informatīvos dokumentus. Bet ne jau pēc pirmās pārbaudas, ja, piemēram, dokumenti nav bijuši atbilstīgi visām normām. Piemēram, pēc pirmā brīdinājuma nevar atcelt šos reģistrācijas numurus. Bet vai jau kādiem uzņēmumiem eh, ir eh, atsaukti šie reģistrācijas numuri. Tālāk par bioakumulatīvajām vielām un šiem endokrīniem traucētājiem. Vēlējos uh, vēlreiz pavaicāt, ko tad jūs darīsiet, ja atklāsiet, ka tikai 20% no dokumentiem ir informācija par to, vai tie ir mutagēni, biokumultīs vielas vai vēl kas cits. Un 80% dokumentu vispār šāda informācija neparādās. Būtu pat tiešām ļoti intriģējoši uzzināt, eh, cik daudz, cik liels ir šādu vielu īpatsvars un ko tad jūs darāt, lai tiktu pie informācijas. Un par nano uh, daļiņām. Jūs teicāt, ka uh, tagad tiek gaidīts komisijas priekšlikums, lai mainītu rīču pielikumus tādā veidā, lai izveidotu labāku uh, nanodaļiņas, uh, nanodaļiņu reģistru. Lai iepazītos ar riskiem, mums ir nepieciešams, nepieciešama informācija par to, eh, cik lielā mērā cilvēki ir pakļauti šīm vielām un eh, cik bīstams tās patiešām uh, ir. Pagaidām šāda informēšanas nepieciešamība attiecas tikai uz ļoti bīstamām vielām, bet nevis uz tādām vielām, kur uh, šīs kaitīgās daļas ir zemākā procentā. pašlaik gandrīz neviena no ķīmiskajām vielām, kas ir reģistrētas kā nano uh, vielas, nav iekļauts šajā kategorijā. Parlaments ir sagatavojis pašiniciatīvas ziņojumu, kurā teikts, ka mūsuprāt ir jābūt likumdošanai, kas attiecas tieši uz nanodaļiņām, nevis eh, tās tikai pieminot kādas citas likumdošanas eh, pielikumos, nē. Uh, tieši nano daļiņām, nano vielām veltīta likumdošana, jo eh, daudz uzskata, ja tiek izmantots eh, tieši šīs vielas, tad nevajag mm, ne, tās nereģistrēt, ne par tām ziņot, jo pagaidām tās nav ietverts nevienā likumdošanas aktā. Paldies, Satu Hasī! Tagad ir izteikušies visi deputāti, kas vēlējās to darīt, un tā došu vārdu Dancita kungam atbildē, lūdzu. Thank you. I... Paldies! centīšos atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, kas ir saistīti tieši ar manis vadītās aģentūras darbu. We have already identified certain substances as endocrine disruptors, despite the fact that there are no. Runājot par vielām, kas ietekmē endokrīno sistēmu, ir e, ļoti daudz pierādījumu, ka uh, ir vielas, kas nelabvēlīgi ietekmē endokrino sistēmu, tādēļ uh, šīs vielas jau ir iekļautas kandidātu sarakstā, un tagad mēs arī domājam, ka šīs vielas drīz varētu iekļaut uh, atļauju sarakstā, autorizācijas sarakstā, bet uh, lai uh, šīs vielas uh, labāk uh, reglamentētu, ir jāizveido vairāki skaidrs kriteriji, kā tad mēs atpazīstam šīs vielas un kā mēs tās definējam. Runājot par mūsu spēlēmo lomu, meklējot aizstājējus dažādām bīstamām vielām. Protams, mēs uh, uh, propagandējam uh, aizstājēju meklēšanu, piešķirot arī atļaujas un uh, ir jau pirmās vielas, kas ir šajā pieļaušanas sarakstā un. Īstenībā e, ļoti daudz uzņēmumu vairs nevēlas e, šīs vielas izmantot, tādēļ varētu prognozēt, ka turpmāk būs mazāk uh, prasību uh, izsniegt atļaujas nekā komisija ir lēsusi. Un es domāju, ka ķīmikāli iekļaušana sarakstā zināmā mērā ir nesus dotos augļus. Mēs vēlamies arī savā eh, tīmekļa vietnē eh, vairāk informācijas ievietot par to, kā veicināt aizstājai vielu izmantošanu. Protams, ir jādomā par eh, autorizācijas procedūras uzlabošanu, ir jāmeklē daudz dažādu alternatīvu. Nesen šonedēļ saņēmām pirmo veidlapu par jaunu vielu izmantošanu un esam arī gatavi publicēt rakstus par dažādu aizstāju vielu izmantošanu. Tas ir tikai laika jautājums. Un es saprotu, ko jūs vēlējāties, lai šis process tiktu uzsākts, un es varu patiešām teikt, ka ledus ir sakustējies. Atbildot Hasī kundzei Es, tas noteikti nebija mans nolūks uh, ignorēt jūsu uzdotos jautājumus, tādēļ uh, atbildēšu to, ko jau minēju. Uh, mēs esam uh, anulējuši vairāku MVU reģistrācijas numurus. Ja uh, dokumenti neatbilst visām prasībām, šie informatīvie dokumenti, uh, mēs uh, atņemam reģistrācijas numurus tikai pēc vairākiem brīdinājumiem, ne jau pēc pirmā, un ja mēs vairākas reizes iepazīstamies ar šiem dokumentiem, arī atbildīgajām iestādēm ir jāsāk darboties un jāparbauda atbilstība. Issuing um, a letter of non-compliance and, uh, and we are asking Mēs arī uh, uzņēmums informējam laicīgi, aizsūtām tiem vēstuli, ja šāda neatbilstība ir konstatēta un izpildi iestādes arī iesaistās darbā. Tas viss var noteikt pateicoties rīču likumdošanai saskaņā ar to, kā tā tiek interpretēta. nav tik uh, smagu pārbaudījumu, uh, pārkāpumu neatbilstības jomā, uh, lai mēs varētu uh, anulēt reģistrācijas numuru. Tam ir jābūt daudz nopietnākam pārkāpumam, kas nelabvēlīgi ietekmē ķīmisko līdzekļu apsaimniekošanu un pārvaldību, runājot par bioakumulatīviem produktiem. Uh, Vairumā gadījumu At, ir vairāki dokumenti, e, kas e, sasaucas ar galveno kopīgo dokumentu, un tur ir jābūt minētai gan klasifikācijai, gan marķēšanai. Vielām ir jābūt marķētām. Un jūs varat iepazīties tad ar to uzņēmumu sarakstu, kas ir reģistrēta. Protams, ir citi uzņēmumi, kas pārdod šīs vielas mazākā apjomā, un mums ir pieejama informācija saskaņā ar citu, citu klasifikācijas procedūru. Protams, ir iespējams um, apspriesties un nošķirt dažādas klasifikācijas metodas. Kā parūpēties par to, lai nebūtu informatīvo balto plankumu? Tos ir iespējams aizpildīt uh, ja mēs, piemēram, ļoti rūpīgi iepazīstamies ar katru ielu atsevišķi, vai tas ir endokrīnais traucēklis, vai tas, tā ir bioakumulatīva viela, vai kas cits, Mēs salīdzinām dokumentus, mēs uh, iepazīstamies ar reģistrācijas uh, papīriem un solīt pa solītīm gal galā mēs uh, nokļūstam pie galvenā informācijas apjoma, jo parasti šīs vielas tiek reģistrētas pa grupām. Šķiet, ka citi jautājumi drīzāk attiektos uz komisiju. Paldies, lūdzu vārds komisijai. Paldies, priekšsēdētāji. Daži vārdi par nanomateriālu izmantošanu. Satu Hasī uzdevu jautājumu, ar kāda mehānismu palīdzību mēs varam pārvaldīt arī šīs vielas. Galvenokārt tās ir minētas dažādu regulu pielikumos, bet jūnijā jau uzsāksies konsultācijas ar sabiedrību, Eh, daži vārdi par nanomateriāliem. Protams, ir nepieciešams vairāk skaidrības un caurskatāmības. Mēs to eh, izskatīsim, konsultējoties ar interesētām pusēm, tiks veikts ietekmes izvērtējums un kāds tad ir mūsu galvenais mērķis, ko darīt tieši tagad, ja vēlamies uh, panākt progresu un kaut ko panākt jau tuvākajā nākotnē, mums ir jāizmanto tās normas, par kurām ir vienojies parlaments un dalību valstis. Runājot par rīču īstenošanas uh, normām. Ir jārunā par to, ko ir paveikuši dalībvalsts, mēs nevēlamies šeit ieviest uh, kaut kādu regula, regulējušo nenoteiktību atkal uh, attaisot vaļā visu šo likumdošanu, mēģinot te pārskatīt visu par jaunu, tālāk par endokrīnajiem traucēkļiem. Dansita kungs teica, ka ir jābūt daudz skaidrākiem kritērijiem, uh, atpazīstot šādas vielas, un bija arī startautiska konference veltīt šiem jautājumiem. Pagājuši gadu esam izveidojuši arī jaunu stratēģiju un vēlamies um, arī strādāt pie jaunas stratēģijas, eh, izmantojot eh, mūsu rīcībā esošās metodas, lai varētu labāk un ātrāk šādus produktus eh, identificēt. Ir arī regulējums, kas attiecas uz ļoti bīstamām vielām, kas varētu potenciāli nelabvēlīgi ietekmēt endokrino sistēmu un nākamgad uh, Nākam eh, mēnesi mēs arī par to apspriedīsimies un būs gan konsultācijas, gan arī komisijas paziņojums. Ah, vielu aizstāšana ir viens no mūsu mērķiem. Mēs vēlamies garantēt. And, um, Linda McCavan asked earlier on bīstamās vielas ir jāizstāj ar mazāk bīstamām, ir jāmeklē alternatīvas, Lintai Makevenai te pilnīga taisnība. Un mēs mēģinam arī veicināt inovācijas šajā jomā. 2015. gadā dienas gaismu ieraudzīs jauns dokuments. Tālāk par trešajām valstīm. Eh, Šveicē, Japānā, ASV tiek ražots ļoti daudz ķīmisko vielu, un, protams, ir jāievēro arī PTO standarti, un īstenībā viņi bieži vien uh, uh, nosaka toni šajās debatēs, ir arī intergrupa, par, kas darbojas tieši rīčs kontekstā un uh, eh, ASV arī ir uh, ļoti daudz strādājuši pārskatot uh, ķīmisko vielu likumdošanu, un viņi arī mēģina ieviest ko līdzīgu rīču, ņemot vērā to, kā vielas ietekmē gan vidi, gan cilvēku veselību. Mēs redzam, ka uh, ledus patiešām ir sākustējis arī starptautiskajā arēnā mums, protams, ir jāinformē pilsoņi, veicot pārskatu. Mēs konsultējāmies ar uh, ieinteresētajām pusēm un daudz uzskatīja, ka aģentūra patiešām ir savu darbu veikusi godam protams, varētu sniegt vēl vairāk informācijas, eh, sadarbojoties ar dalību valstu interesēm, protams, ievērot arī konfidencialitātes prasības. Tas taču ir skaidrāks par skaidru. Satū Hasī vaicāja, kādēļ jāgaida tik ilgi līdz 2020. gadam? Potočņiks ar Tajānī uzskatīja, ka ir jāizstrādā ceļa karte, un aģentūra kopīgi ar dalību valstīm ir sasniegusi patiešām daudz, ir šīs 138 vielas, kas līdz gadu beigām būs iekļauts kandidātu sarakstā. Un mums šķiet, ka ir jāizvirza arī konkrēti mērķi, lai varētu uh, panākt uh, vairāk progresu. Tieši tādēļ ir nepieciešama ceļa karte. Ceļa karte būs. Uh, papildināt ar konkrētiem mērķiem, un tad mēs varēsim izskaust arī visus joprojām pastāvošos trūkumus. Paldies! Lūdzu, Vilmut kungs. I think my colleagues have covered all bar two points, so I'll just take those. Paldies. Tātad mani kolēģi atbildēja uz diviem jautājumiem. Eh, es atbildēšu uz pārējo. Jūs jautājat, vai piesardzības princips ir ņemts vērā rīču ieviešanā mēs pārtrau, nepārtraukt sekojam e, šiem principiem. Un tad bija jautājums par PBT un endokrīnu sašķēlēju e, atļaujām. Un regulā ir teikts, ka nevar atļaut šīs vielas, ja ir alternatīvas. E, tā tad regulā tieši tā ir teikts. Paldies! Paldies. Un beidzot, es gribētu dot vārdu eh, mūsu eh, pārstāvim Eka eh, valdē un viņa agrāk arī ir strādājusi vides komitejā. Laperūs kundze. Paldies! Man ir patīkami piedalīties šajā informācijas eh, apmaiņā, šajā diskusijā. Nu, viens komentārs. Varbūt eh, ideālistisks, bet eh, aģentūra strādā ļoti aktīvi un viņi ir noteikuši ne tikai rīčmērķis, bet viņiem arī ir iekšējais mērķis, ka uh, aģentūrai būtu jābūt eh, pasaulē vislabākajai iestādē, kas kontrolē ķīmisko eh, vielu lietošanu, un varbūt arī jūs varētu noteikt līdzīgus eh, mērķus. Un arī varbūt rīču vajadzētu mēģināt veidot kā pasaulē labāko likuma. Kādreizējais Vācijas kanclers teica, ja kādam ir vīzija, tad viņam jādodas pie ārsta. Es varētu viņam piekrist daudzējādā ziņā, bet uh, es uzskatu, ka vīzijas par tām ir tomēr jādomā un uh, vajadzētu strādāt, lai tās pārvērstos konkrētos mērķos. Paldies visiem, paldies par darbu, ko veicat uh, valdē, un tagad esam beiguši debatas. Gribēju pateikties visiem, kas piedalās diskusijās. Es teicu, uh, ka sākot uh, darbu parlamentā, tad jau darbs pie rīča bija pusceļā, un jāsaka, ka pēc pieciem gadiem mēs patiešām varam pārliecināties, ka rīča sevi ir pierādījusi praksē, un ceru, ka tā tas arī turpināsies. Protams, mēs savu tvērienu nedrīkstam atslābināt, un jāsaka skaidri un gaiši ka tas viss ir kaut kā arī jāfinansē. Likumdošana maksā naudu, un ja mēs vēlamies, lai likumdošana, proti aģentūra, darbotos pēc iespējas labāk, tam ir nepieciešama nauda. Un jāsaka, ka mm, ņemot vērā visus taupības pasākumus, eh, iegūt finansējumu kļūst aizvien grūtāk un grūtāk. Paldies! Novēlu jums! Uh, Uh, labu ceļavēju un tiem, kas uh, nāks uz pēcpusdienas sanāksmi, novēlu labu apetīti. Lūdzu, ierodaties 15.00. Mums ir ļoti daudz, <laughs> milzīgs balsojums, mums ir ārkārtīgi daudz dokumentu, par kuriem jābalso. Neaizmirstiet uh, savus balsošanas kartītes un es ne, negaidīšu visus, kas ieradīsies par vēlu. Es sākšu darbu pulkstens trijos. Paldies!